Mūsu darba kārtība ir diezgan uh, bagātīga. Sāksim ar 14. punktu - divi pētījumi pār īpašumu atgūšanu. Pirmais dokuments, kas saistīts ar šo jautājumu, attiecas uz privātu īpašumu. Pēc eh, reģionālajiem konfliktiem eh, Bosnijā, Hercegovinā, Horvātijā un Kosovā es sākšu ar to, ka došu vārdu profesoram Mikēla Salmonam un Tomislavam Boričam, kuri runās par vienu un to pašu dokumentu. Lūdzu, ievērojiet eh, jums atvēlēto laiku, tās ir 15 minūtes kopā katram jautājumam. Ja mums būs ir divi runātāji, tad mēs varēsim izmantot 20 minūtes, proti 10 minūtes katrs. Mēģināsim pabeigt izskatīšanu savlaicīgi. Yeah, does it work? Fine. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich, ähm, ich darf... Ähm, labdien. Uh, dāvas un kungi, es atklāšu savu prezentāciju. E, mēs to mēģināsim veidojot, veidot tādējādi, ka no sākuma sniegsim pārskatu par uh, pamat eh, lietām, kuras eh, novedušas eh, pie šīs īpašumu atsavināšanas pēc otrā pasaules kara un arī tad pēc neatkarības dažās Balkānu valstīs, Rietumbalkānos. ja mēs mēģinam iedomāties, kādas sekas E, ir pēc otrā pasaules kara, e, tad mēs varam secināt, ka e, dažādu ražošanas līdzekļu, tā teikt, vispārināšana ir kļuvusi par šo sociālistisko ekonomikas modeli, un tas šķiet visās valstīs bijis vienāds. Un Eh, tāpēc tam ir arī sabiedrisks īpašums, tātad šis status. Bet eh, šī jēdziena saturs, kas ir šis sabiedriskais īpašums, eh, tas tika interpretēts dažādi. Šeit mums jāņem vērā īpaši tās valstis, kuras bija mūsu ziņojumā, tātad Bosnija, Hercegovina, Horvātija un Kosova. Uh, Uh, un šīs trīs valstis uh, uh, pieder bijušajai Dienvidslāvijai, un Dienvidslāvijai bija pavisam cits attīstības ceļš pēc 1945. gada, vai arī, kā teikt, pēc šīs Staļina ēras. Un šajā ziņojumā Bulgārija, Rumānija un Albānija arī tiks ņemtas vērā. Uh, Uh, un šis uh, dažādais ekonomiskais modelis um, tas saistījās ar mm, sap, savādāku sapratni, kas ir sabiedriskais īpašums. Uh, un šī savādā izpratne uh, nozīmēja arī to, ka ir uh, dažāda veida uh, restitūcijas notikušas, un īpaši bijušajā Dienvidslāvijā. Arī pēc 45. gada līdz 90. gadam vienmēr pastāvēja privāti īpašums, un tas ir, eh, tā ir tā būtiskā atšķirība, eh, piemēram, atšķirībā no Albānijas, eh, kur vairs nebija privāti īpašumu. Tātad mums um, ir darīšana ar šo īpašumu formu dualismu um, ekonomiskajās situācijās, dažādajās ekonomiskajās situācijās un galvenais uh, modelis, kas ir īpašuma galvenais modelis, tātad sabiedriskais īpašums un privātais īpašums. Uh, šis sabiedriskais īpašums, um, tas tika balstīts uz to, ka Eh, ļoti dažādā eh, veidā notika šī atsevināšana. Piemēram, Horvātijā 90. gados tika secināts, ka bija 30 dažādas formas, kādā veidā tika atsevināts īpašums. Un tās nav tikai visas formas, bet eh, gan tikai svarīgākās. Tātad mēs redzam, ka uh, toreizēji cilvēki, kuri bija pie vāras, pie politiskās vāras, uh, Uh, viņi dažādošos veidus, kā notik, varētu notikt atsvināšana, bet ļoti grūti ir arī uh, secināt, kādā veidā šie īpašumi bijušajiem īpašniekiem ir jāatdod. Un uh, tur arī bija citi ietvaru nosacījumi, kas attiecās uz veidu, kā šī restitūcija, eh, kas attiec uz šo restitūciju. Eh, ļoti liela loma šeit ir arī jautājumam, kādā veidā īpašums ticis reģistrēts, kā nekustamais īpašums atsevišķās valstīs ticis reģistrēts Un bijušajā Dienvidslāvijā mums ir īpaša situācija, un tā ir saistīta ar to, ka šī valsts jau ļoti agri pārņēma modeli, eh, kurš jau pastāvēja Austrijā, Austrijā, Ungārijā, eh, kas balstījās uz to, ka ir divas institūcijas, no vienas puses zemes grāmata, no otras puses kadastrs. Un šīs duālā sistēma, zemesgrāma un kadastrs, um, tam bija, uh, tai bija divas atsevišķas funkcijas, arī citādākas funkcijas. Tātad zemesgrāmata bija juridiskai um, uh, īpašuma atzīšanai svarīgi, un kadastrs bija svarīgs uh, faktiskajai lietu, tātad lietas būtībai. Un eh, šī sistēma darbojas visās um, dien, bijušās Dienvidslāvijas republikās kopš 1931. gada. Uh, un tas bija spēkā no 31. gada. Izņēmums bija Kosovo de facto, kas Kosovo Metohija toreiz tas saucās. Uh, Eh, kur eh, valdīja eh, vēl vecās Otomāņu impērijas īpašuma tiesības. Kādēļ es jums to stāstu? Tādēļ, ka šīs dažādās atsavināšanas pēc 45. gada bijušajā Dienvidslāvijā uh, tika e, iereģistrētas e, zemes grāmatā. Un, ja mēs ieskatāmies zemes grāmatās, tad mēs redzam, kādā veidā šis īpašums ir ticis atsevināts. Tas, protams, arī atvieglo e, šo secinājumu, kā nu tagad mēs varam šo restitūciju realizēt, veikt. Abām e, šī projekta uh, daļām, kas attiecās piemēram uz reģionālo konfliktu un arī uh, to daļu par politiskajām pārmaiņām, kuras, tiek, uh, kuras ņem vērā šo politisko aspektu, uh, tas ir uh, tātad uh, veltīts šīm abām daļām. Un restitūcijas jautājums uh, vispārnātā veidā, kā juristam, es esmu arī pats jurists, Um, tas ir jautājums, kura ir šķirta no, polit, kurš ir šķirts no politiskās dimensijas. Un tas tad būtībā tādā gadījumā nav ļoti sarežģīts jautājums, jo mēs varam izšķirties par divām sistēmām. Vai nu tā ir atdošana uh, E, pirms kompensācijas, vai arī mēs e, kompensējam un tikai izņēmumu kārtā atļaujam atgūt īpašumu. Un e, šie ir divi dominantie modeļi, kuri būtībā ir izplatīti um, bijušajās komunismu valstīs, komunistiskās sistēmas valstīs un tikuši realizēti. un uh, uzdodot sev jautājumu un meklējot risinājumu, kā var notikt restitūcija, tad Bosnija, Hercegovina un Kosova un Horvātija, uh, pa cik tur bija kārš, uh, tad tās ir attīstījušās savādāk. Uh, un šī attīstība ir arī uh, būtībā tas problēmas skodos, lai mēs rastu uh, citus risinājumus, meklētu citus risinājumus, jo Horvātija ir izvēlējusies ceļu juridiski raugoties, uh, kas būtu ļoti uh, sistemātisks. Uh, un uh, balstīts uz sistēmu. Tātad Horvātija restitūcijas jautājums tiktu risināts līdz ar to, kā eh, nekustamie īpašumi tiek reģistrēti un arī eh, kā būtu ar eh, šo lietu tiesībām uh, veidojums, kā tas atbilstu uh, tirgus ekonomikas prasībām. Un šie trīs elementi ir saistīti savstarpēji. Tātad mēs nevaram lūkoties tikai uz restitūcijas tiesībām, bet mums ir jāskatās arī uz fonu, uh, kā mēs reģistrējam nekastamo īpašumu un par lietu tiesībām, kā tās tiek regulētas. Un Horvātija ir vienīgā valsts, Uh, kur izvēlēsies šo uh, tātad kopējo metodi, uh, un 96. gadā tas arī tika regulēts. Bosnijā, Hercegovīnā um, karš turpinājās ilgāk, un tādēļ arī nu, bija daudz lielākas konfrontācijas, bet bos, ne Bosnijā, ne Kosovā Um, tas, uh, šis, šis modelis, kāds ir Horvātijā, vēl nav ticis realizēts, un Kosova cieš no tā, ka jautājums par atbildīgo, uh, kurš uh, šo lietu juridisko regulēšanu veiks, vēl nav atbildēts. Vai tas tā būs federālā valsts, to es arī pats pieredzēju E, jo es e, biju arī dalībnieks šīm lietu tiesību regulēcijai, un e, tur mums bija ļoti sarežģīts debatas Kosovā par cik bija ļoti daudzas um, um, diskriminācijas, un 2008. gadā uh, vēl nebija pieņemti nekādi juridiskie mēri, un tagad uh, ir uh, jau lietu tiesību likums tomēr pieņemts. Un vispār mans ieteikums būtu, ja uh, mēs gribam noskaidrot restitūcijas jautājums, tad mans pirmais ieteikums būtu uh, Uh, ka nevar uh, vienpusē un tikai risināt tikai restitūcijas tiesības, bet arī tāpat nekustamā īpašuma reģistrācijas lietas un lietu tiesību lietas. Bet ko var Eiropas Savienība dar darīt lietas labā? Es domāju, ne finansiāli, bet gan institucionāli. Sehr wohl einen Beitrag leisten Un es domāju, ka Eiropas Savienība šeit toš, tiešām varētu dot savu ieguldījumu stabilitātes uh, um, nolīgumā, ietvaros, kur varētu šo aspektu ņemt vērā, lai uh, šīs valstis tuvinātu Eiropas Savienības standartiem. Jo mērķis um, šīm darbībām ir, protams, caurskatāmība um, caurskatāmību īpašuma tiesībās, tā lai arī būtu juridiska drošība. Un uh, šodien uz, ne Bosnijā, Hercegovinā, um, ne arī Horvātijā um, uh, šīs caurskatāmības īsti nav um, nav pārvaldības, nav caurskatāms pārvaldības šajās lietās, Un līdz ar to es vēlētos um, beigt un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies, es došu vārdu profesoram Saramonam, profesorai Saramonai. Jāsaka, runātāji, es turpināšu prezentāciju ar diviem galvenajiem jautājumiem. Pirmais jautājums attiecas uz starptautiskajiem tiesību aktiem un to, vai tajos ir iekļauti noteikumi par īpašumu atgūšanu un kompensāciju. Otrais jautājums ir, kāda ir bijusi Eiropas Savienības loma un kāda tā varētu būt īpašumu atgūšanas un kompensāciju procesa jomā bijušajā Dienvidslāvijā valstīs, eh, uz kurām attiecas pētījums, proti Bosnijā, Hercegovinā, Horvātijā un Kosovā. International... Eh, runājot par starptautiskajiem tiesību aktiem, ir eh, divas galvenās starptautisko tiesību aktu jomas, kas nodarbojas ar šo jautājumu. Pirmkārt, nav vispārreiz vienprātības attiecībā uz to, vai vispār pastāv īpašuma atgūšanas un kompensācijas noteikumi. Uh, taču īpašuma atgūšana un kompensācija ir nodrošināta, to ir nodrošinājuši dažādi starptautisko cilvēktiesību akti. Un uh, Eiropas cilvēktiesību tiesa ir uh, ļāvusi atgūt īpašumus vai noteikusi kompensācijas uh, īpašumu atņemšanas gadījumos, eh, komunisma, komunisma režīmā, konfliktu gadījumos, Dienvidslāmijā, Kipras ziemeļos, eh, Turcijā. Tiesa tā ir rīkojusies pamatojoties uz īpašumu tiesībām eh, pirmajā pantā, pirmajā protokolā konvencijā, kā arī pamatojoties uz sastajā pantā konvencijā paredzētajām tiesībām uz brīviem tiesas procesiem. Uh, Tie ir gadījumi, kuros tika pieņemts lēmums, taču šis lēmums ilgu laiku netika īstenots. Un līdz ar to personas, kurām tika atkal piešķirti atpakaļ īpašumi, nevarēja tos sākt apsaimniekot un atgūt pilnībā. Vēl viena struktūra ir ANO starptautisko cil cilvēktiesību komiteja. Un eh, šī cilvēktiesību komiteja ir eh, noteikusi tiesības uz līdztiesību un konstatējis, ka šīs tiesības ir pārkāptas vairākos gadījumos, tostarp Čehijā, runājot par uh, īpašumu nacionalizāciju otrā pasaules kara laikā un Čehijas uh, komunistiskā režīma laikā. Čehijas tiesība aktos ir nodalītas uh, ārzemnieku un vietējo iedzīvotāju tiesības, un ārzemniekiem nebija iespēju atgūt īpašumus Ir arī citas eh, starptautiskās eh, struktūras, eh, tās bija dažādas komitejas, kas attiecas uz sociālajām un ekonomikas tiesībām, kas strādāja ar diskrimināciju pamatojoties uz rasi, kas darbojās pret sieviešu diskrimināciju. Tomēr šīs komitejas nevar pieņemt saistošus lēmumus, kādus var pieņemt Eiropas cilvēktiesību tiesa tās var tikai izplatīt individuālus paziņojumus, ja valsts ir apstiprinājusi to jurisdikciju, un tas var arī pieņemt eh, vispārīgus secinājumus, kas nozīmē, ka to svara nesniedzas tik tālu kā Eiropas cilvēktiesību tiesai. Ir arī otrs aspekts eh, starptautiskiem tiesību aktiem, un tie ir starptautiskie tiesību akti, kas attiecas uz noteiktām valstīm, uz bēgļiem vai uz pārvietotām personām. Un tostarp arī tiesības uz īpašumu atgūšanu un kompensāciju ir eh, atrodamas eh, Bosnijas, Hercegovinas, Daytonas miera līgumā, uh, ir uh, atrodams atsaucas arī citos tiesību aktos uz uh, īpašumu atgūšanas, bet nevis uz kompensācijas tiesībām. Ar īpašumu tiesību jautājumiem uh, nodarbojas arī vēl viens līgums bijušajā Dienvidslāvijā, kura pielikumā ir norādīts, ka visi juridiskie pārvedumi, kas ir veikti pirms noteikta termiņa, ir uzskatāmi par anulētiem. Un eh, arī eh, starptautiskajās eh, mazāk saistošajās tiesībās ir paredzēti noteikumi. Tostarp arī ģener... drošības padomas ģenerālās asamblējas noteikumos šie secinājumi, šis rezolūcijas attiec uz konkrētām valstīm, Bosniju, Hercegovinu, Kosovu, bet ir arī Pinhero principi, ir arī principi, kas attiecas uz īpašumu atgūšanu bēgļiem un citām iedzīvotāju grupām. Protams, eh, starptautiskās organizācijas, kā piemēram Eiropas padome un eh, apvienoto nāciju attīstības programma un citas ir uh, pievēršās šiem jautājumiem. Šīs eh, prezentācijas eh, otrajā daļā ir uzdots jautājums, kāda ir bijusi Eiropas Savienības loma un kāda tā varētu būt attiecībā uz īpašumu atgūšanu un kompensāciju piešķiršanas procesu. Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir jānodala divas pamatlietas, proti dalību valstis valstis ar asociācijas nolīgumiem, piemēram, Horvātija. Asociācijas nolīgums ar Bosniju vēl nav stājies spēkā. Un trešās valstis bez jebkādiem asociācijas nolīgumiem, kā piemēram Kosova. Kāpēc šāds nodalījums ir vajadzīgs? Pirmkārt jau tāpēc, ka ir eh, šīm valstīm piemērojami dažādi Eiropas Savienības tiesība avoti. Uh, Es e, dalību valstīm ir saistoši ES tiesību akti, izņemot dažus izņēmumus. Varbūt jūs zināt e, par dažiem nesenajiem izņēmumiem no Lisabonas līguma, no pamattiesību hartas. Un e, runājot par valstīm ar asociācijas nolīgumiem, šeit Eiropas Savienības tiesība akti ir piemērojami netiešā veidā ar pienākumu palīdzību pieņemt akī komunitēru. Attiecībā uz dalību valstīm varas sadalījums starp Eiropas Savienību un dalību valstīm ir balstīts uz uh, deleģēto pilnvaru principa. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir tikai tās kompetences, kuras tai uh, nepārprotam piešķīrušas dalību valstis starptautiskajos tiesību aktos. Taču uh, šis princips ir zināmā mērā nonivelējies, tostarp arī uh, Eiropas kopienu tiesas eh, lēmumos. Eh, te parādās eh, netiešo pilnvaru princips un citi, kas netiešā veidā ir paplašinājuši Eiropas Savienības kompetences sfēru. Eiropas Savienības tiesību aktos nav noteikumu, kas nepārprotami nodotu tiesības lemt par īpašumu atdu, atgūšanu kopienai. Ir 345. Eh, pants, kurā teikts, ka eh, nolīgums nedrīkst eh, nekādā veidā ietekmēt dalību valstu likumus. Vai tas nozīmē, ka šī Eiropas Savienības kompetence ir negatīvi vērtējama? Tā ir apgalvojuši vairāk tiesību zinātnieki, taču īpašumtiesību sistēma nav vēl pavisam skaidra, tā ir interpretējama diezgan plaši, tajā var iekļaut uh, īpašumtiesības un visas ar tām saistītās tiesības, un to var interpretēt arī ļoti šauri un konkrēti, piemēram, skaidrojot, vai konkrēts īpašums ir sabiedrisks vai privāts, un vai to drīkst nacionalizēt. Jebkurā gadījumā valsts likumdevējiem ir jāievēro uh, nolīguma pamatnoteikumi, diskriminācijas aizliegums, pamatbrīvības un konkurences noteikumi. No otras puses, kopienas eh, likumdevējs var ierobežot privātu tīpašumu, lai panāktu svarīgus kopienas līmeņa mērķus. Kādi tad ir šie kopienas līmeņa mērķi? Piemēram, mērķis panākt ļoti ļoti konkurēt spējīgu tirgus ekonomiku. Nolīguma trešais pants. Tādējādi varētu apgalvot, ka kopiena drīkst iejaukties dalību valstu tiesību aktos, lai reglamentētu tirgu valstī, mēģinot panākt drošību. Tikai tādā veidā ir iespējams funkcionējošs valsts tirgus, un uh, nekustamo īpašumu tirgus, un uh, līdz ar to ir iespējams ar, pa, sasniegt arī tirgus ekonomikas mērķus. Tas ir interpretācijas jautājums un uh, atkarīgs no tā, vai mēs izvēlamies plašo interpretāciju vai konkrēto. Šī sfēra vēl ir diezgan neskaidra. Kā jau es norādīju, pamatbrīvības ietver sevī tiesības uz īpašumiem, jeb īpašumtiesības. Papildus tam pamatiesību hārta, kas ir saistoša kopš Lisabonas nolīguma stāšanās spēkā, ietver tiesības uz īpašumu bez diskriminācijas un uz vienlīdzības pamata. Vairums no šīm tiesībām, jo īpaši īpašumtiesības tiesības, ir e, tāda paša līmeņa tiesības kā jau esošās Eiropas līmeņa cilvēktiesības. Attiecībā uz īpašumtiesībām dalību valstīm jāņem vērā leģitimitātes princips, arī iedzīvotāju uzticēšanās e, likumdevēja sākto procesu pēctecība un citi aspekti. Ja īpašumtiesības valstī nav drošas, piemēram, tāpēc, ka valsts nav veikusi, nav īstenojusi postkomunisma īpašuma atgūšanas procesu, tad mm, nevar būt nekādu cerību, leģitīmu cerību uz šiem zemes gabaliem. Es atgriezīšos pie galvenajiem ieteikumiem kas attiecas uz Eiropas Savienības starptautisko lomu. Protams, te ir jābūt zināmai kondicionalitātei, izmantojot stabilizācijas un asociācijas procesa instrumentus, kā arī augstā pārstāvja Bosnijā pilnvaras, EULEX eh, pārstāvja pilnvaras Kosovā. Arī tam ir iejaukšanās. Tie Protams, Eiropas Savienības eh, palīdzībai jāturpinās tostarp arī finanšu atbalstam, kapacitātes palielināšanai un pretkorupcijas pasākumiem, kā arī ir mm, jāveido izpildes mehānismi un jāpalielina to efektivitāte. Ir zināmas politikas iespējas, kuras vajadzētu atbalstīt, piemēram, īpašumu atgūšana pirms kompensācijas arī palīdzība sekundārajiem īpašuma apdzīvotājiem un arī iespēja pretendēt uz īpašumiem mantiniekiem un nerezidentiem un nepilsoņiem, kas šobrīd nenotiek. Dažās valstīs varētu būt nepieciešams izveidot nekustamo īpašumu informācijas sistēmas, uh, ar eh, informāciju par dažāda līmeņa īpašniekiem, piemēram, eh, informāciju par īpašniekiem pirms komunisma režīma arī vajadzētu norādīt šajās sistēmās, arī pretenzijas uz īpašumiem vajadzētu tur iekļaut. Tas padarītu nekustamo īpašumu atgūšanu caurskatāmāku. Protams, šai sistēmai vajadzētu būt pieejamai eh, līdzīgs servis ir Eiropas uh, nekustamo īpašumu informācijas sistēma, taču mm, dažas no svarīgajām prasībām tajā joprojām nav iekļautas. Vēl ir svarīgi, lai būtu datu bāze ar juridisku informāciju, un ar to es arī noslēgšu savu prezentāciju. Paldies! Grazie. Adesso passiamo al secondo studio. E... Paldies. Tad uh, otrais, uh, otrā prezentācija Laura Štefan tagad runās. Tur ir runa par īpašumu tiesībām. E, e, Tur ir runa par situācijām, kādas ir Rumānijā un Bulgārijā um, tieši sakarā ar politiskās sistēmas maiņu. Paldies! Šajā pētījumā mēs apskatām to, kas ir noticis ar privātu īpašumu pēc politiskā režīma maiņas, proti pēc pārejas no sociālismu komunismu uz to sabiedrību, kas mums ir mūsdienās. Attiecīgās valstis, ko skara šī pāreja, ir daudz Albānija, Bosnija, Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Rumānija un Serbija. Lūk, šīs valsts. Eh, kā jūs redzat, šīs valstis ir dažādā savu attiecību fāzē ar Eiropas Savienību. Dažas valsts ir jau sastāvā, Bulgārija, Rumānija un citas ir kandidāta valsts un vēl trešās ir potenciālās kandidāta valsts. Pētījuma struktūra ir sekojoša. Mēs sākam ar kopsavilkumu, tad ir ievads, tad ir pirmā daļa, kur mēs apskatām starptautiskās tiesības un Eiropas Savienības lomu. Mūsu gadījumā starptautiskās tiesības eh, principā aptver Eiropas cilvēktiesību konvenciju, jo tur, kur mainās eh, režīmi, tur darbojas mazāk starptautisko tiesību normu, vairāk tādu ir tur, kur ir pēckonflikta un bēļu situācija. Un tad otrajā daļā mēs pētam īpašumu restitūciju visās sešās valstīs. Analīze, ko mēs piedāvājam, ir līdzīga pēc struktūras nosākuma. Mums ir kopsavilkums, tad mums ir nacionalizācija, konfiskācija, un pēc tam mēs pieskaramies tam, kas ir noticis pēc režīma nomaiņas, proti, kā ir mainījies restitūcijas režīms, kā, par kādiem īpašumiem mēs runājam. Mēs zinām, ka daudzās valsts Baltijas eh, lauksaimniecības zemes restitūcija un, eh, un eh, lauku zemes ir dalīta un citās valstīs nodalīta ēku restitūcija no zemes restitūcijas. Un katrā gadījumā mēs izdarām konkrētus secinājumus, kas attiecas uz konkrētām valstīm. Eiropas cilvēktiesību konvencija Nos, tur ir pirmais pants, pirmais protokols šajā konvencijā, tur ir runa par īpašumtiesībām, un arī sestajā pantā ir atsauce uz godīgu tiesu. Šeit mēs esam uzrakstījuši sūdzību veidus, kas ir iesniegtas tiesā pārsvarā, kas nākuši no valstīm, par kurām mēs runājam. Mēs runājam par to, ka netiek pildīti tiesu nolēmumi, Tad mēs analizējam arī situācijas, kad īpašums ir atņemts, sakarā ar to, ka īrnieki tiek aizsargāti. Un mēs gaidām, ienozījums ir situācijas, kad augstākās tiesas maina citu valstu pieņemtos nolēmumus. Tālāk tāda problēma, kā kompensācijas nesniegšana saskaņā ar likumdošanu un tālāk uh, ierobežot piekļuvi tiesai proti vai nu maksa par tiesas procesiem pārāk augstu, arī ir kādi citi šķēršļi, proti godīgi tiesa netiek nodrošināta. No paša sākuma jāsaka, ka Eiropas cilvēktiesību tiesas kompetence attiecas uz to, kas notiek šai valstī pēc konvencijas parakstīšanas, proti pēc Eiropas cilvēktiesību konvencijas parakstīšanas Un mēs savā pētījumā esam rakstījuši gadus, kad katra no mūsu pieminētajām valstīm ir parakstījusi konvenciju, un uz viņām tad šī konvencija arī ir sākus attiekties. Lūk, statistiskie dati pa valstīm, un arī pēc pieteikumu skaita 2009. gada beigās mēs atzīmējam šo pagājušā gada beigu punktu, jo tad tie bija vienīgie dati, jaunākie dati, ko mēs varējām iegūt mūsu pētījuma beigās. Tad pieteikumi, kas mm, netika uzskatīti par derīgiem, tad tiesu nolēmumu skaits, arī skaits, cik daudz ir bijis pretruns ar pirmo pantu, pirmo protokolu, un vai arī tiesa ir uzskatījusi, ka šī problēma ir sistēmiska Albānijai, Bosnijai, Rumānijai. Uh, tiešām tiesa lēma, ka šī ir sistēmiska problēma. Mēs runāsim precīzāk par katru valsti, ka mēs nonāksim konkrēti līdz valstīm. Man tikai jāatzīmē, ka runājot par Serbiju, pat tas, ka tiesa nav konstatējusi sistēmisku problēmu, tas nenozīmē neko tāda, tāpēc, ka Serbija vēl nav sākus masveidā veikt restitūciju, un, protams, arī tāpēc tiesa nav nekādu sistēmisko kļūdu konstatējusi. Es nerunāšu par Eiropas Savienības kompetenci, jo iepriekšējā pētījumā kolēģi jau par to runāja. Es tikai gribēju nosaukt kādu aģentūru, kas būtu liederīga, tālāk pētot šo tēmu, tā ir fundamentālo tiesību aģentūra. Šī aģentūra formulē atzinumus par cilvēktiesību situāciju Eiropas Savienībā, un es uzskatu, ka šī pamatiesība aģentūra varētu arī nodarboties ar īpašumtiesību jautājumu. Tālāk konkrēti par valstīm, lūk, šādas tēmas mēs uh, konstatējam kā aktuālas tēmas mūsu apskatītajās valstīs. Pirmais lielais aktuālais jautājums ir novēlot tas restitūcijas politikas. Šeit es gribētu atzīmēt, ka ar vārdu novēlots mēs nedomājam, ka tas attiecās pilnīgi uz visiem īpašumu veidiem, jo īpašumi ir dažādi, jo mazāk pretrunīgs ir jautājums, jo labāk tas tika regulēts 90. gadu sākumā. Piemēram, lauksaimniecības zemes īpašumtiesības atjaunošana. Uh, notika relatīvi vieglāk un pārsvarā 90. gadu sākumā. Bet ejot tālāk pie sarežģītākiem jautājumiem, kā piemēram pilsētās, mājas un tā tālāk, tad šāda īpašuma tiesību atgūšanas process ir sarežģītāks. Neskaidras un neprognozējamas restitūcijas politikas. Mums ir dažādi, dažādas nobīdes bijušas tādas, ka administrācija ir grūti bijis tikt galā ar šādām izmaiņām Ja politiskās nostādnes mainās katru četrus gadus, tad administrācijai ir diezgan grūti skriet pakaļ visām šīm pārmaiņām, un tad rodas īstenošanas problēmas, kas ir saistītas ar likumiem, kas viens otru nomaina laika secībā. Nedrīkstam aizmirst arī par administratīvo kapacitāti, kas ir vāja, šī problēma nav tieši saistīta ar restitūciju, tomēr mēs uzskatām, ka tas ir caurvijošs jautājums, un tam neapšaubāmi ir ietekme uz īpašuma tiesību atgūšanu. Jo mēs lūdzam, lai administratīvās organizācijas veic šo uzdevumu. Un, ja administrācija ir kļūdas, tad arī ar šo uzdevumu neveicas. Tālāk nākamā problēma ir sistemātiskas problēmas tiesu varā. Uh, tāpēc, ka politikas nav prognozējams, tās bieži mainās, mēs redzam, ka ties, īpašuma tiesības uz vienu tā pašu īpašumu var mainīties. Un ļoti grūti šāds jautājums ir atšķitināt, ja ir dažādas īpašuma tiesību normas, kas regulē un mainās. Tālāk eh, arī neefektīvas kompensācijas sistēmas. Ko šeit varētu iesākt Eiropas Savienība? Iesākumā jau teicu, ka valstis ir dažādas, un mūsu pētītās valsts ir dažādās attiecību fāzēs ar Eiropas Savienību, tāpēc arī Eiropas Savienībā ir dažādi ietekmēšanas veidi. Mēs ierosinām turpināt tradicionālo monitoringu mehānismu, arī eh, cēloņsakarības sistēmas turpinām uzturēt. Mēs domājam, ka jāveic ir likumdošanas pārskats un arī īstenošanas pārskats jo mēs konstatējam, ka daudzās valstīs likumdošana ir, bet īstenošana ir ar problēmām. Tālāk prasīt rīcības plāns no valdībām ar konkrētiem uzdevumiem, konkrētām budžeta piešķīrumiem, arī attiecīgām institūcijām, laika grafikiem un atskaits punktiem. Un mēs nedrīkstam aizmirst, ka īpašumtiesību atjaunošana nāk ar izmaksām, un šīs izmaksas ir diezgan augstas. Tāpēc tāda doma, ka finanses finansēšanas mehānisma pētīšana. Tā ir jāliek galdā, diskutējot ar valstīm. Varbūt vajadzētu domāt, kā mēs to varam saistīt ar privatizācijas procesu, ar kopīgiem fondiem, ar kreditēšanu, bet tad ir jāņem vērā arī tas, ka tas būs ar noteiktām sēkām uz budžeta deficītu, un šajos sarežģītajos laikos šis jautājums ir ļoti aktuāls. Tālāk par konkrētām valstīm. Mēs eh, centāmies rakstīt ļoti koncentrēti savas atzinumus par valstīm. Ņemot vērā, ka mums būs jautājumu un atbilžu sesija, tad tur mēs klāstīsim detalizētāk mūsu atzinums. Albānija 91. 92. gadā bija pirmais privatizācijas likuma periods, un tad notika uh, lauksaimniecības zemes, ēku un dzīvokļu nodošana. Un pirmie noteikumi par kompensāciju tie tika izdot 93. gadā un 2004. gadā ir noticis. Notikušas izmaiņas politikā attiecībā uz zemes īpašumu tiesību atjaunošanu, bet te mēs atkal redzam saikni ar to, ka vajadzētu papētīt īstenošanu Operatīvā līmenī likumu pietrūkst, un tāpēc valstī ir ļoti sarežģīti īstenot restitūciju praksē. Attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu 96. gadā tika pieņemti divi likumi par īpašumtiesību atjaunošanu. Tas notika viss Republika of Srpska. Un tad 97. gadā tika pieņemts likums par īpašumu pārdošanu ar visiem īrniekiem, Un šis likums tika pieņemts jau Bosnijā un Hercegovinā, bet arī eh, Serbska republikā. 2000. gadā tika pieņemts vēl viens likums, arī Republikas Serbskā, tur arī bija par uh, eh, regulēta īpašumtiesību atjaunošana, bet šo likumu apturēja augstā pārstāvja birojs. Sanāk, ka bija kaut kādi gadi, kad restitūcijas likums darbojas, un pēc tam tas tika apturēts. Šobrīd ir arī jauns likumprojekts, ko mēs pētījām. Šis projekts tika publiskots 2009. gada jūnijā. Tur ir par restitūciju natūra un finanšu kompensāciju. Mēs redzam, ka šie mehānismi iet roku rokā no sākuma piedāvā at, eh, restitūciju kaut naturē vai kaut kādā taustāmā veidā, un tad tālāk ir finansiālā kompensācija. Eh, tātad šis ir projekts, tas vēl nav pieņemts, un mēs nevaram runāt par režīmu, kas jau darbotos. Bulgārija. Mēs nošķiram lauksaimniecības zemi un pilsētu zemi. 91. gadā tika pieņemts līkums par lauksaimniecības zemes izmantošanu un īpašumu tiesībām. Tur ir regulēta restitūcija un kompensācijas. Tālāk 92. gadā tika pieņemta grozījumi attiecībā uz noteiktiem restitūcijas veidiem. 99. gadā kompensācijas obligācijas tika. Tas viss, lai ilustrētu, ka politika mainās. Kaut gan administratīvā procedūra bija skaidra un saprotama, un 2008. 2008 2000. gada beigās 99% zemes tika um, atdoti īstiem īpašniekiem. Un mēs nesakam, ka visa zeme, kas tika pieprasīta, tika arī atdota. Šeit uh, ir runa, ka, mē, ka tika atdots maksimālais zemes gabals skaits saskaņā likumu. Uh, par pilsētu īpašumu 92. gadā ir likums, bijušie īpašnieki kļūst par ekslēdžu īpašniekiem. Un, ja īpašums to, to padots, ja, ja tas pieder valstī, un tad nav kompensācijas. Un pēc šī principa 2000. gada beigās tika atgūtas 58% gadījumu īpašumtiesības. Kompensācijas jautājums. Šeit ir dažādi kompensācijas veidi Pirmais veids ir piešķirt ideālās daļas esošajos īpašumos, otri iespēja akcijas uzņēmos un trešais kompensācijas obligācijas. Un šī, šie vērtspapīri arī dažādi, daži bija tirgojami, citi e, varēja tik izmantoti mājokļu iegādēji un trešie ar tiem varēja iegādāties mežus bet šai procedūrai bija zēma caurskatamība, un līdz ar to šīm obligācijām bija zema vērtība. Atkal tas ir tāds praktisks jautājums, ko mēs konstatējām. Nevienmēr tas ir saistīts ar likumu, bet jebkurā gadījumā tam visam bija ļoti liela ietekme uz cilvēkiem, kas saņēma kompensācijas obligācijas. 96. gadā Horvātijā tika pieņemts pirmais līk likums attiecībā uz īpašumu, kas tika konfiscēts komunistu režīmu laikā. E, šī restitūcija attiecās gan uz fiziskām, gan juridiskām personām. 71% no visām prasībām ir izpildītas, 69% bija apstiprināti administratīvā līmenī. Kādas problēmas mēs konstatējām? Mēs redzējām, ka ir interešu konflikts starp tiem, kas pieprasa īpašumu atpakaļ un tiem, kam šis īpašums pieder. Tālāk lēna administratīvā procedūra, nav dokumentācijas, vai tā nav pietiekama, atkal interešu konflikti un arī jautājums par aizsargājumajiem īrniekiem. Un beig beigās Rumānija arī šeit ir dažādi režīmi atkarībā no īpašuma, lauksaimniecības īpašumi un mēži. 90. gadā šeit bija divi likumi, dodot īpašumu tiesības kolhozu kolektīvo saimniecību locekļiem, kuriem piederēja faktiski zem tajā laikā. Tad 91. gadā bija likums par lauksaimniecības zemes īpašumtiesību atjaunošanu. Te tika atjaunotas tiesības ne tikai tiem īpašniekiem, kuriem tās tika atņemts, bet arī tika radītas jaunas tiesības. Uh, Eh, ciematiedzīvotājiem. Šeit bija arī maksimālais limits, ko varēja saņemt atpakaļ, un tas attiecās atkal uz zemi, kas piederīja kolektīvajām saimniecībām. Bija arī noteikta zeme, kas piederēja valsts saimniecībām, tas tika eh, atkal privatizēta, ņemot zemi no valsts īpašumiem. Un tad 77% īpašuma tiesību dokumentu tika izdoti attiecībā uz 85% no visas pieprasītās zemes. Īpašumi pilsētā. Šeit situācija ir nedaudz atšķirīga. 90. gados sākumā vienīgais ceļš bija atgūt to tiesceļā ar civilkodeksu starpniecību, bet 95. gadā augstākā tiesa pieņem lēmumu, ka ja nav īpašā likuma par restitūciju, tad arī tiesai nav tiesības pieņemt lēmumu par īpašam tiešām atjaunošanu. Tāpēc 95. gadā tika pieņemts eh, pirmais likums par īpašam tiesību atjaunošanu ar īpašu tiesību dokumentu, proti, ka attiecīgi zemes pieprasītēm vai īpašam pieprasītēm bija dokuments, kas pierādīja īpašuma tiesības, bet jāatzīst, ka bija ļoti daudz arī tādu konfiscācijas gadījumu komunistu laikā, ka, kur nebija šāda dokumenta. Un te radās arī, zinām, īpašuma tiesību pārklāšanās. 98. gadā tika pieņemts likums par publisko īpašumu, un šai likumā ir regulēta iespēja atgūt īpašumu no valsts, neatkarīgi no tā, kā bija notikusi konfiskācija, kādā veidā komunistu režīms ir to atņēmis, bet nebija praktiskās procedūras, kā īstenot šīs tiesības. Tā tas bija līdz 2001. gadam, kad tika pieņemts lēmums par konfiscēto aktīvu juridisko režīmu. Te varēja pretendēt uz ienākumu restitūciju un uz kompensāciju. Ja ienākuma restitūcija nedarbojās, tad varēja izmantot kompensāciju. 2009. gadā iepriekš minētais likums tika paplašināts. Tur ietver arī nekustāmo īpašumu, ko izmantoja valsts dažādiem nolūkiem, piemēram, slimnīcām, mērijām un tā tālāk. Un 2009. gada likumā pieņemtajā tika precizēts, ka īpašums ko ir nopircis īrnieks, tādu īpašumu vairs nevar atdot atpakaļ bijušam īpašniekam, tur varēja pretendēt tikai uz kompensāciju. Kādas grūtības bija Rumānijā? Es jau sākumā teicu, ka šie grūti momenti bija saistīti ar izmaiņām restitūcijas politikā, arī administrācijas veiktspēja nebija augstā līmenī vēl ir prasības, kas nav vēl nokārtotas, kas eh, glabājas administratīvajās iestādēs vai tiesās, tad bija arī dažādi strīdi, tiesību pārklāšanās, daudz strīdu starp bijušiem īpašniekiem un jaunajiem īrniekiem, garas ilgas procedūras un nevienmērīga tiesu praksi, un visbeidzot problēmas ar kompensācijas sistēmu, ja kompensācija netika dota naudas izteiksme, kaut gan tas bija iespējams, kaut ko iedeva naudā, bet pārējo deva obligācijās, bet šie vērtspapīra obligācijas tās netiek kotētas biržā, un tad rodas jautājums par to, vai šādiem vērtspapīriem ir kāda vērtība. Un visbeidzot, Serbija. Mēs sāksim ar to, ka tur nav pieņemts vēl galējais lēmums par restitūcijas procesu 2005. gadā. tika pieņemts likums, kur bija prasīts, lai cilvēki reģistrējas, lai saņemtu nacionālo, nacionalizēto īpašumu. Šeit ir pieteikumu skaits pirms un pēc termiņa, bet eh, neviens no pieteikumiem nav pārbaudīts, precizēti nav noprecizēti, tātad rezultātā nav zināms, cik ir pareizi pieteikumi. 2002. 3. gadā pirmais eh, likumprojekts eh, sarakstīts, bet nekad ne, nav publicēts. Un 2007. gadā otrais likums par denacionalizāciju, bet arī tas nav pabeigts. Un 2009. gadā atkal jauns likums par plānošanu un būvniecību. Un tajā pat laikā vienlaicīgi notiek īpašuma tiesību nodošana no valsts municipalitātēm, un šāda pārēja droši vien ietekmēs arī uh, īpašumtiesību atjaunošanu, gluži tāpat kā privatizācija ietekmē arī restitūcijas procesu Serbijā. Tas ir viss no manas puses. Liels paldies! Esmu gatava uzklausīt jūsu jautājumus. Grazie, farei una proposta sull'ordine dei lavori, visto che le... Paldies! Ehm, nākamās, nākamie trīs lūgumraksti ir saistīti ar šo pētījumu, un es došu vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem. Tad mēs eh, turpināsim ar debati. Tāpēc eh, pirmām kārtām paradijas kungs. Paldies! Es esmu Stratas paradijas eh, jurists no Atēnām, Grieķijā un uh, arī priekšsēdētājs uh, starptautiskajai īpašuma, īpašnieku asociācijai. Man te ir vairāk komentāri. Uh, kad uh, Berlīnas mūris sabruka pirms 20 gadiem un arī, kad sagrūva vairāki Balkānu režīmi, miljoni Eiropas iedzīvotāji atguva savu brīvību, taču vairums no viņiem neatguva īpašumus, kurus konfiscēja bijušie totalitārie režīmi. Uh, Līdz ar to divi no šodien prezentētajiem pētījumiem analizē sarežģītus ekonomiskus, juridiskus un sociālus jautājumus, kurus atstāja novārtā valstis, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Mēs piekrītam šo pētījumu autoriem attiecībā uz to, kāda ir galvenie faktori, kas ietekmējuši šo problēmu risināšanas kļūdas. Autori ir paveikuši lielu un uh, visaptverošu darbu laikā, kas ir bijis pārāk īss eh, šai problemātikai. Autoriem nācās paļauties uz viņiem iesniegto informāciju, uz to, ko viņiem paziņoja valdības. Turklāt bija arī viedokļi no upuru puses, bet tie netika pilnvērtīgi pārstāvēti. Tomēr vairumā gadījumu problēmas kaut kā tika atrisinātas vienā vai citā veidā. Vai arī tās atrisināt bija gandrīz neiespējami, taču šādu gadījumu nav daudz. Nekustamie īpašumi vienmēr mums atgādinās par šo lielo nodarīto netaisnību, un es vēlētos e, īsumā komentēt katru no pētītajām valstīm Albānijas gadījumā. Pētījumā nav atzīts, ka procedūra ir pārāk novecojusi un tās izmaksas ir pārāk lielas. Uh, Um, te ir runa tikai par līdz 200 kvadrātmetriem katram īpašniekam, un par pārējo kompensācijas tiks piešķirtas pēc daudziem gadiem, varbūt uh, pirms 20, pēc 25 vai 30, un uh, īpašniekiem atliks vien izlikties, ka kompensācijas tiek izmaksātas. Bulgārijas gadījumā attiecībā uz juridisko un administratīvo procedūru, ko uzņēmusies valdība kopš 91. gada, informācijas pietiek taču daudzas problēmas ir palaistas garām, piemēram, iespēja brīvi atbrīvoties no atgūtajiem īpašumiem, tam traucē problēmas, ko ir radījušas dažādas valdības struktūras, dažādos administratīvajos līmeņos. Horvātijas gadījumā pētījumos netiek ņemts vērā fakts, ka Divi pamatdokumenti ir manipulatīvi un pārkāpja Horvātijas pienākums konstitūcija par pamatiesībām un brīvībām, kas tika atcelta 2002. gadā, un arī pantā 1.25 konstitūcijā, kur ir runa par īpašumtiesību aizsardzību Horvātijas republikā. Tas tika atcelts. Un uh, Protams, ka šīs vērtības attiecībā uz īpašumtiesībām vairs netiek nodrošinātas Rumānijas gadījumā. Pētījums ir pievērsies diviem galvenajiem risināšanas kavēšanās iemesliem - pirmkārt politiskās gribas trūkumam un lētākais risinājums uh, problēmu, problēmai būtu izmaksāt kompensāciju nākamajam īpašniekam, kas, kā likums, ir bijušais īrnieks un ir iegādājies īpašumu no valsts, bet valsts tajā laikā nav bijusi uh, pilntiesīgs uh, legālais īpašnieks. Un vietējās iestādes ir slēpušas īpašums, lai varētu piešķirt tos uh, saviem vēlamajiem cilvēkiem. Runājot par Serbiju, ir lietoti daudz informācijas avoti, ko kontrolē Serbijas uh, politiskais aparāts, un eh, tas eh, traucē brīvās tirgus ekonomikas attīstībai. Līdz ar to autori ir nonākuši pie nepareizajiem secinājumiem. Labākais piemērs tam būtu secinājums, kā pēc deviņus gadus ilgās privatizācijas Serbijā vairs nav īpašumu ko atgūt. Tas ir pilnīgi nepareizi, un pirmām kārtām komiteja vēlētos eh, saņemt pierādījumus pretējiem. Uh, Es gribētu norādīt, ka tā kā mums bija maz laika izlasīt eh, šo pētījumu un eh, iegūt papildu datus par to, mēs gribētu ierosināt apela lūgumrakstu komitejai pieņemt lēmumu par to tikai pēc tam, kad būs atvēlēts vairāk laika pienācīgam pētījumam un kad būs apkopoti papildu viedokļi. Uh, Varbūt nākam, nākamajā rudenī parlamentā mēs varētu sarīkot formālu diskusiju ar visām ieinteresētajām pusēm no visām pieminētajām valstīm, lai tiktu uzklausītas visas puses un tiktu izpētītas visas detaļas. Bet eh, runājot eh, īpašnieku vārdā, es gribētu atstāt šo lūgumrakstu atklātu lai e, visas ieinteresētās puses varētu ieskatīties e, pamatīgāk šajā problēmā un strādāt pie risinājuma. Paturot šo lūgumu rakstu atvērtu, jūs e, saglabāsiet dzīvu cerību, ka tiks atrisināta problēma, kas ir grāvusi dzīvi vismaz divām eiropiešu paudzēm. Paldies! Eh, Paldies! Tagad dosim vārdu Klaudijo kungam. Es izklāstīju viņam savas idejas, lai man pašai nevajadzētu runāt. Jā, tad mēs dosim vārdu Konsuelai eh, Ferejai. Ziua. Numele meu este Oana Flora, sunt jurist. Paldies, mani sauc Vanna Flora, es esmu juristi un es pārstāvu uh, nekustamā īpašuma apvienību. Un mani atbalsta vēl astoņas nevalstiskās organizācijas. Es gribētu aprakstīt lietas uh, būtību divu miljoni īpašnieku, kur ir sūdzējušies sakarā ar uh, E, likumu un saskaņā ar sesto pantu e, ir e, ļoti daudz um, neatbilstību. Um, daudz arī pārkājumi, netaisnīgi procesi, tie ir, kas ir minēts ziņojumā, ir nesabalansēti uh, lēmumi ir ļoti daudz cilvēktiesību tiesā iesniegtie uh, jautājumi, arī Polijā un Ungārijā, bet tomēr tur ir savādāka situācija. Tur ir runa par uh, nomnieku sociālo aizsardzību, uh, tātad kompensāciju pirms atdošanas, vai arī Čehijā tas tika arī iekļauts protokolā. Un, piemēram, īpašnieki, kuri ir atguvuši no Rumānijas valsts īpašumus, un tad, kad sešu mēnešu termiņš jau bija beidzies, viņiem vairs nebija šīs atdošanas tiesību. Uh, un 112. E, likuma e, ietvaros e, tie, kuri ir iegādājušies īpašumu, tie saņem arī tādu īpašuma titulu, kur sakarā ar šos likumu, 112. likumu. Un īpašnieki uh, Pēc šīs 112. 112. likuma 95. gadā e, tie e, pieprasa, lai arī šī e, Eiropas cilvēktiesību tiesas jurisdikcija tiktu ieturēta Un proti kopš 94. gada, bet būtībā kopš 90, 1950. gada Eh, un būtībā arī tad eh, tiesai nav tiesību izskatīt šīs lietas. Eh, saskaņā ar pirmo pantu pretstatā jaunajiem īpašniekumiem, kuri ir saņēmuši šos īpašumus sakarā 112. likumu. Uh, un Eiro, uh, Rumānijas tiesā uh, ir tāpat izskatījis šos jautājumus un sakarā ar kompensāciju tas ir liels fenomens. Mēs nevaram uh, atbalst, tātad veidot šo tiesiskumu, uh, veidojot jaunu, jaunas pārkāpumus. Un cilvēki, uz kuriem tas attiecās, viņiem ir, uh, uh viņiem ir uh, diezgan sarežģīta finansiālā situācija, tie ir pensionāri, viņas tiktu izlikt uz ielas, tas ir jau novedis pie pašnāvībām, un uh, Rumānijas valsts un Eiropas Savienība un cilvēktiesība tiesai uh, būtu jāņem vērā konstitucionālās tiesas lēmumi un 2009. gada Vaukulesku likums. Um, tas tika uh, atzīts par pretiesisku trijās, uh, trijās jomās, un Oikolesku likums nav efektīvs, jo nav metodoloģiskas normas, kuras jau no kopš 2009. Februā, gada februāra tiek sagatavotas Uh, un ir doma šo likumu pārstrādāt. Un katrs izmainītais likums, tas iedves mums šausmas, un mēs gribētu, lai jūs atbalstāt uh, Rumānijas valstī, arī uh, finansiāls instruments izmantojat, lai dotu kompensāciju bijušajiem īpašniekiem, ir fonds proprietāta. Uh, un eh, nevajadzētu, nedrīkstētu būt kompensācijas, eh, ja eh, ēkas nav tikušas pārdotas. Un katrs jauns priekšlikums būtu jāņem vērā, kas attiecās uz, uz likumu 112. likumu par jauniem vecajiem īpašniekiem. Paldies! Tad lūdzu debates. Man ir trīs cilvēki pieteikušies. Pirmais būs Bošināro kungs. Paldies, godātie kolēģi, kolēģis un cienījamie pārstāvi, petīci komitejas dalībnieki. Es netieši varbūt atsaukšos uz ziņojumu. Profesors Boričs referēja, un es vēlētos teikt sekojošo. Es vadījos no tā, ka šīs pētījums arī pieminētu situāciju Horvātijā, kas attiecās uz bēgļiem, kuriem bija jāatstāja konflikta teritorijas un kuri tagad atgriežas atpakaļ un kurus pavada tātad augstais komisariāts bē, bē, bēgļiem. Bē, Šiem cilvēkiem netiek dots nekāds risinājums, tiem nav perspektīvas. Un ja es ticētu izteikumiem, ko ir sniegus komisija, tad Uh, tikai Eiropas iestāšanās uh, pārunās šis jautājums varētu tikt atrisināts. Uh, un šis Sarajevo paziņojums, tā dēvētā Sarajevo vienīš, vienošanās, kur tiek runāts par bēgļu problēmām Tātad to mēs kopumā um, grūti mums ir atrisināt. Tas ir, tas ir interesants temats arī uh, Eiropas parlamentam kopumā un arī komitejai. Un es arī cerēju, ka mums būs dažas norādes jūsu uh, zinājumā uh, Rombujē nolīgumā. Uh, Tika minēts, ka nav juridisko tiesisko instrumentu, un šis Rombuje nolīgums, nu, tas cieta fiasko, un šeit kara gadījums, arī partisārī plāns ir bijis, un to nav pieņēmušas dažas no konflikta partijām. Tātad arī atisārī plāns nevar tikt ņemts vērā, tātad mums ir nepieciešams kas cits Un tad attiecībā uz Albāniju un Serbiju es gribētu arī piemetināt, ka š, uh, uz šo laika periodu uh, runājot piemēram par skolām, par baznīcām, par kultūras centriem, uh, vai arī par citiem īpašumiem tie nav atdoti atpakaļ, tā tad nav um, iz, m, mm, izmaksātas kompensācijas, nav arī notikušas kādas simboliskas kompensācijas, un tie ir uh, dažādi kopiedu identitātes simboli, un tādēļ mums ir jārunā arī par šiem e, jautājumiem īpaši iestāšanās sarunās. Jūs jau, Stefan Kungs, uh, minējāt dažus pētījumus Es domāju, šis pētījums ir nesvarīgs uh, mums kā petīcijas komitejas locekļiem. Šeit nav runa par šo kopējo dramatisko dosie postkomunistiskajā Eiropā. Šeit ābolu un bumbieri tiek jaukti kopā. Uh, Un nu, tas nozīmē, ka dažās dalību valstīs, piemēram, Rumānijā un Bulgārijā, tas tiek salīdzināts ar citām valstīm. Es eh, to noraidu, jo es uzskatu, eh, ka tos nevar, tās nevar salīdzināt ar citām eh, ne ES dalību valstīm. Tās nevar nostādīt kopā. Es arī nesaskatu šeit atsauci uz gadījumiem, kuri ļoti ātri tikuši realizēti ar pozitīvām sekām, un es domāju šeit Poliju, Vāciju, Ungāriju, Čehijas republiku, Slovāķijas republiku. Tur jau bija noteikumi, tur bija tā dēvēta juridiskā koherence, un e, tur likumi bija daudz labāk izstrādāti. Un, uh, Eh, tur tika teikts arī, ka iedarbību uz budžetu tai ir jābūt minimālai. Un šajā pētījumā netiek teikts, kas ir jādara bankāna valstīm. Tas būtu šīs, šī pētījuma loma. Un tad es arī gribēju piemērtināt, ka es būtībā no šī pētījuma sagaidīju, ka jūs arī atsauktos uh, uz uh, ļoti lielo, ļoti izplatīto korupciju. Uh, kas e, ir saistībā ar šīm e, restitūcijas jautājumiem. Tātad im, e, nekustamā īpašuma mafija un korupcija juridiskajā sistēmā. Un tas ir novedis arī pie nepareiziem tiesiskiem spriedumiem, tur, kur īrnieki tika izlikti uz ielas. Un tagad man arī būtu īsi jārunā attiecībā uz juristes no Rumānijas izteikumu. Eh, jūs jau arī norādījāt uz tiesas lēmumiem. Mēs esam politiķi. Un tāpēc es lūgtu visus kolēģus un kolēģis arī ņemt vērā, ka divi miljoni cilvēku kādā ES dalību valstī, eh, ka netiek realizēts viņu pamatiesības. Um, tas patiesi ir novēdis pie ļoti nepatīkamām sekām. Tur daudz cilvēku ir uh, darījuši pašnāvību. Vēl lielāka nevienlīdzība tika radīta, piemēram, demokrātiski uh, vēlētas uh, valdības pārvaldītā valstī. Uh, un es dalību valsts nevar pieņemt, ka divi miljoni uh, tās iedzīvotāji, tās pilsoņi var tikt izlikti uz ielas, kur salīdzinājumā ar Vāciju un Poliju, piemēram, nemaz tādas iespējas nav šiem īrniekiem, kuri ir tagad kļuvuši par īpašniekiem. Viņi vairs nevar saņemt šo īres līgumu. Viņi ir vecāki jau par 60 gadiem. Uh, Uh, un viņus arī skārus ekonomiskā uh, krīze. Uh, to gan drīz var uh, salīdzināt ar šo uh, nolīgumu no Kosovas. Jo Eiropas Savienība taču nevar akceptēt, ka divu miljonu cilvēku šādā veidā uh, tie neņemti vērā. Nav pat vismazākās līdzjūtības devas.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 teikums. Mans pirmais teikums bija, ka es vēlētos runāt tagad savā dzil, dzimtajā valodā. No sākuma es gribētu apsveikt trīs šī pētījuma autoras, jo, kā jūs zināt, tā ir ļoti jūtīga tēma līdz pat mūsu dienām. Pirmais jautājums. Kādēļ jūs neminat uh, E, valstis, kuras ir kļuvušas pirms dažiem gadiem Eiropas dalībās, bet pirm, pirms tām bija komunistiskās e, valstis. E, un tur jau tika pārkāptas šīs īpašuma tiesības, daudziem cilvēkiem tika atņemti īpašumi. Mēs varētu minēt šeit Ungāriju, Čehiju, Slovākiju un šajās valstīs mēs vienmēr redzam, kādas sekas ir šīm komunistiskajai pamatvainai. Un tas vēl atspoguļojas arī līdz pat mūsdienām, un mēs redzam, ka līdzīga situācija ir arī šīm valstīm, kuras patreiz tiek analizētas. Es gribētu dot vienu piemēru. Uh, ļoti grūts sarežģīts morāls jautājums ministra prezidents Ungārijā e, dzīvo līdz pat šai dienai villā, e, kur e, tika atņemta ebreju ģimenei no nacistu puses un tad vēlreiz atsavināja to komunisti un ministru prezidents manā uh, valstī, tas viņam netraucē dzīvot šajā villā. Un ar eh, šo eh, lielo morālo pārkāpumu viņš dzīvo, mums ar to ir jādzīvo, un kādēļ tas netika ņemts vērā šajā pētījumā. Ah, man ir iespējas, ka neviens no autoriem, no profesoriem eh, nav diferencējis ar kompensāciju un atpakaļ atdošanu, lai gan tur ir runa tieši par divām dažādām lietām. Eh, šī kompensācija notika pie mums, piemēram, ar voucheriem. Tas nebija taisnīgi, jo tos uh, varēja at, uh, tātad pārpirkt. Un tāpat nebija tāda īsta kompensācija, tā dēvētā reprivatizācija, uh, kuru minēja gan runātāji, bet vai tā būtu īsta atdošana, tad es nezinu īsti. E, šī atdošana nav īsti notikusi, piemēram, Ungārijā tas nav noticis. Um, nepiemēram, zemes kāmali, ne nekustamais īpašums nav ticis atdots. E, tas ir būtībā amorāli. Mēs dzīvojam tagad gadu desmitus um, ar šo situāciju. Bija mēģinājumi uh, to arī morāli atrisināt. Mm šīs pseidokompensācijas vietā uh, mums bija it kā jāatgūst īpašumi, bet arī tur ir problemātiski, jo komunisti ir atsevināši ļoti daudzus īpašumus un bija ļoti daudzu īpašnieki. Un ja es tagad atdodu šo īpašumu Uh, tad uh, tagadēja īpašnieku, kurš ir kļuvis juridiski par īpašnieku, e, man tam atkal jāņem ir e, nost šis īpašums. Un es jau nevaru šo pretiesisko situāciju kompensēt ar vēl vienu tādu pašu pārkāpumu. Un mani interesētu, vai ir e, kāds praktisks, tiesisks uh, un arī kāda morāla iespēja uh, īpašumu atdošanai, ņemot vērā jau šos gadu desmitus. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu interesējies par šo tēmu jau daudzu gadu garumā. Jāsaka, es biju uh, pirmais ziņotājs par šo jautājumu 89. gadā. Un es esmu ļoti pateicīgs komit komitejai un arī visiem komitejas iepriekšējiem vadītājiem par to, ka šādi pētījumi ir pasūtīti. Paldies par to, ka jūs iesaistat gan personālu, gan arī akadēmiskās institūcijas. Es eh, domāju, ka centrālais jautājums Eiropas parlamentam ir šāds. Tas ir tik ļoti plašs jautājums, un par to runā Eiropā visi, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī kandidātu valstīs, citās valstīs arī. Uh, Un es eh, nedomāju, ka mums vajadzētu atstāt šo jautājumu šeit, šajā zālē. Es domāju, ka viss jautājums par īpašumu tiesībām pirmo reizi tiek skatīts 17. Eh, panta gaismā cilvēktiesība tiesā. Un nevienmēr šīs tiesības šodien saskana ar iepriekšējām tiesībām, un tas nozīmē, ka Eiropas parlamentam ir jāpieņem saskaņots viedoklis par īpašam tiesībām vispār. Jo šeit ir ļoti daudz dažādu komplicētu jautājumi, un tāpēc mans eh, pirmais jautājums ir šāds, eh, vai ierosinājums neatstāsim šo lietu šeit, Un otra lieta ir varbūt precīzāka. Es zinu, kas notiek Serbijā, jo es esmu bijis tur daudz biežāk nekā jebkādā citā Balkānu valstī. Un es nedomāju, ka šajā ziņojumā ir adekvāti atspoguļot šī lieta. Korupcijas līmenis, vilcināšanās, grūtības, ar kurām sastopās īpašnieki. Būtībā nekas nav mainījies Serbijā. Un eh, tā kā šī valsts vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valstī, es domāju, ka mums vajadzētu īpaši pasekot tam vēl vairāk, eh, ņemot vērā, ka Serbijas vienošanās ar Eiropas Savienību paredz arī īpašumtiesību situācijas uzlabošanu priekšsēdētā. Vai lūgumrakstu komiteja nevarētu iecelt referentu, varbūt caur koordinatoriem, jūs varētu padomāt par šādu iespēju? Vai vispār varbūt plašāk runājot saistībā ar pamatiesību hartu. Ir šeit arī bērnu tiesības. Es zinu, ka šeit ir cits pētījums. To cover both subjects, the rights of children and property rights, because these are, these are the. Jo bērnu tiesības ir jauns aspekts, tas ir atkal jauns aspekts cilvēktiesībās Lisabonas līguma, un es domāju, ka šeit Eiropas parlamentam ir tiesības interesēties. Es domāju, ka ja jūs uh, apstāsties šeit, šajā fāzē, tad pārējais uh, viss pagaisīs. Un es gribētu atsaukt jūs atmiņā pagājušā gadā pieņemto terorismu deklarāciju par uh, īpašumu atjaunošanu. Tur piedalījās Eiropas Savienība un daudz valsts. Tur gāja runa par um, restitūciju īpašumiem, kas tika atņemti pirms kara, īpaši ebreju ģimenes un tā tālāk. Un um, tur tika viss apspriests, varbūt mēs arī varētu padomāt par tādu plašāku mehānismu, varbūt tādu tā kā uzklausīšanu, lai šis jautājums netiktu aizmirsts. Grazie a lei, collega, collega Basescu. Thank you, Chair. Bazesko kundze. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu izteikt to pašu piezīmi, ko jau izteica mans kolēģis, un jautāt, kāpēc Rumānija un Bulgārija ir iekļauta vienā pētījumā ar Balkānu valstīm. Jo Rumānija un Bulgārija jau ir Eiropas Savienības dalību valstis un ir sasniegušas lielākus panākumus darbā ar īpašumu atgūšanu. Uh, Tagad es vēlētos eh, komentēt sekojošo attiecībā uz lūgumu rakstu, ko iesniedzis Virģils Stēres kungs, un norādīšu uz tiesību aktiem, kas attiecas uz šo jautājumu. Situācija ar bijušajiem īpašniekiem, kuriem īpašums tika atņemts no valsts puses komunisma režīma laikā, un uh, situācija attiecībā uz iedzīvotājiem, kas apdzīvoja šīs ēkas, tika aptverta. Tāpēc uh, Rumānijas iestādes vēlējās, lai attieksme pret viņiem visiem būtu vienlīdzīga un netiktu diskriminēta kādu no šīm kategorijām. Uh, rezultātā tie, kuri piedzīvoja pārkāpums komunismu režīmu laikā, un uh, tie, kuriem valsts piešķīra šos īpašumus, tika iekļauti šajās grupās. Uh, Katalīdis kungs eh, atbildēja uz šo lūgumu raksturu vēstuli, tajā viņš iepazīstināja īsumā ar rumāņu tiesību aktiem, un tagad es pastāstīšu par tiem. Um, likums numur 412 ir pirmais tiesību akts, kas ļāva bijušajiem īpašniekiem pieteikties uz konfiscēto mājokļu atgūšanu. Tas pats tiesību akts mm, deva īrniekiem iespēju iegādāties šos īpašumus, pamatojoties uz 2001. gada likumu. Eh, komunismu režīmu laikā atņemto īpašumu bijušie īpašnieki eh, ieguva tiesības eh, pieteikties uz kompensāciju, un arī neapdzīvotās ēkas vai ēkas, kuras netika lietotas, tika atdotas īpašniekiem pēc būtības. Un ēkas, eh, kuru pārdošanas eh, līgumi netika anulēti, to bijušie īpašnieki saņēma tikai kompensāciju, un šajā gadījumā atgūšana tika izslēgta kā iespēja. Un eh, līdz ar to bijušie īpašnieki bijušiem īpašniekiem radās problēmas atgūt īpašumus, kas tika pārdoti īrniekiem. Desmitais likums tika grozīts 2009. gadā. Tas paredz to, ka īpašnieki, kuru pārdošanas e, līgumi tika anulēti, ir tiesīgi saņemt vainu kompensācijas, kas atbilst faktiskajām tirgus cenām, vai arī vai arī saņemt kompensāciju atbilstoši inflācijas līmenim. Tūkstoš deviņsimt deviņdesmit devītā gada likums ļāva izveidot eh, īrniekiem īras tiesību sistēmu, la, arī lai nodrošinātu mājokli iedzīvotājiem, uh, kad mājoklis tika atdots bijušajiem īpašniekiem, valdība pieņēma 74. rīkojumu 2007. gadā, un e, visi šie tiesību akti bija vērsti uz to, lai kompensētu komunismu režīmu pārdarījumus un panāktu pietiekams aizsardzības pasākumus šiem pasākumiem nevajadzētu būt pretrunā ar to cilvēku interesēm, kas jau apdzīvo īpašumus. Desmitais likums, ko pieņēma 2001. gadā, paredzēja to, ka konstitucionālā tiesa rīkojas saskaņā ar konstitūciju. Es nevēlējos ar šo pasludināt nekādu spriedumu, bet vienkārši sniegt informāciju. Paldies! Grazie, uh, eh, Rapti. Paldies, Ratī. Paldies, priekšsēdētāji. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου απλή. Situācija nebūtu nav vienkārša. Es teikšu, ka situācija ir pat ļoti sarežģīta un kritiska. lai eh, saprastu precīzāk, es gribētu uzdot kādu jautājumu. Es gribētu vaicāt eh, starptautiskās īpašnieku savienības pārstāvim paradies kungam kādu jautājumu. Ko jūs domājat par visām šīm valstīm? Jūs teicāt, ka tas viss attiecas uz īpašumu tiesībām konkrētajā valstī, ka nevarētu teikt, ka tas attiecās pilnīgi uz visām, ka, ka problēma ir individuāli katrai valstī, vai jūs nevarētu precizēt savu nostāju šai ziņā. Un vēl es dzirdēju šodien dažādās uzrunās eh, sekojošas atziņas. Vispirms par pētījumu. Šķiet, ka šis pētījums diezgan haotisks ir, es atvainojos par šo izteicienu. Jo tad, kad mēs veicam pētījumu, mēs redzam konstruktīvāku pieju. Vienmēr ir metodoloģija un kaut kāda kārtība. Uh, un būtu daudz labāk, pirmkārt, ja katram deputātam būtu iedota arī pētījuma teksta kopija, lai mums būtu laiks iepriekš detalizēti visu izpētīt, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums un īsā prezentācijā nav iespējams visu to izklāstīt. L lai arī runātāji uzstājās ļoti skaidri un kodolīgi, tomēr uh, Tas nav pietiekami, mēs nevaram apiet pilnīgi visu, un mums vajadzētu rokās iedot katram šī pētījuma kopiju, vai arī tādu tā kā kopsavilkumu, lai mēs saprastu labāk, par ko ir runa. Jo es gribētu izturēties korekti pret pētījuma autoriem, bet manā rīcībā nav pietiekam daudz informācijas, es nevaru izvērtēt šo darbu. Lūk, tas ir pirmais atzinums. Tālāk nākamā atziņa. Mēs dzirdējām situācijas pārskatu dažādās valstīs, un man radies ir iespējas, ka jautājums ir vēl joprojām atvērts, ka nav nekas pabeigts. Arī šis lūgumraksts nav netiek uzskatīts par izskatītu. Mēs varam vēl gari un plaši diskutēt. Mums, mums ir daudz, kas jāprecizē. Paldies! Grazie, kolega Salavrakos. Paldies, Lavrakos kungs. E, san meletes, opos tas akusas, ka san nomikos που είμαι. Paldies, priekšsēdētāji. Es jurists esmu un Es eh, uzskatu, ka pētījuma autori ir labi klāstījuši mums šo situāciju. Mēs esam guvuši labu ieskatu par īpašumtiesībām un to atjaunošanu Balkānu valstīs, bijušā Dienvidslāvijā. Bet jāsaka, ka daudzas valstis ir pilnīgi brīvas valsts, un Grieķija ir pilnīgi brīva valsts un nav saistīta ar Balkānu valstīm. Tomēr arī mums šī situācija skar, mums uzrauc tas, ka mums ir arī pilsoņi, kas nāk no šīm valstīm, un viņus satrauc minētā problēma. Tad šie pētījuma autori. Tā ir vienkārši komiteja, tā nav nekāda tiesa, viņi vienkārši fokusējās uz konkrētiem jautājumiem. Es domāju, ka mums jāsaka paldies viņiem par šo pētījumu, jāizsaka kompliments. Un gribu pateikties arī par šo materiālu, kur mēs varēsim studēt arī tālāk. Te ir ļoti daudz dažādi juridiskie mehānismi, Te ir ļoti daudz dažādi jautājumi, kas ir saistīti ar tiesībām kopumā, ar pamatiesībām, ar tiesībām uz īpašumu. Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Mums jāņem vērā arī šo valstu evolūcija un arī Eiropas Savienības eh, tuvināšanās šiem zemēm, kā jau teicu, visās valstīs nav vienāds attīstības līmenis, ir atsevišķi valsts šajā grupā, kas jau ir iestājušās Eiropas Savienībā, kamēr citas valsts eh, vēl tās vēl nav iestājušās, vai arī ir kandidātu valstu statusā. Un Tāpēc mums ir jādomā, kā palīdzēt noregulēt šo īpašumu tiesību atjaunošanas jautājumu, jo mēs gribam atbalstīt demokrātiju. Un dažās valstīs labāk tiek respektētas īpašumu tiesības, citās mazāk. Un šeit ir jādomā par šo situāciju, kas vēl nebūtu nav pabeigta ir dažādība valsts starpā, un es uzskatu, ka šis jautājums joprojām ir atvērts. Tas nav pabeigts. Bet te nav nekādas saiknes ar Grieķiju. Tomēr es gribētu pasvītrot, ka te ir Balkānu valstu, Balkānu reģions vispār ir tāds reģions, kur ir ļoti daudz dažādas valsts, dažādas civilizācijas pat. Un vienmēr šīs valsts civilizācijas ir dzīvojušas kopā. Jau no Bizantijas laikiem uh, un te ir bijis arī turku režīms, impērija, un tāpēc šeit ir dažāda šī vēsturiskā konteksta elementi, ir īpašumtiesība konteksts ir dažāds. Un mēs dzīvojam kaimiņos, Grieķija ir, mēs varam salīdzināt šo situāciju arī ar Vāciju un ar Austriju, arī tur ir zināms pretruns. Un te mēs eh, analizējam Bosniju un Hercegovinu, kur ir, eh, ir vairāk orientācijas uz Eiropas tiesībām. Te nav tādas saiknes vairs vai fokusēšanās tikai uz Osmanu sistēmu, kaut gan jāņem vērā gan turku mantojums, gan arī Bizantijas laiki. Šeit vienkārši es gribu teikt, ka vajadzētu precizēt šo situāciju. Jo valsts ir dažādas, un vēl ir valstis šajā grupā, kur ir bijis komunisms, un e, komunisms ir bijis ļoti smags periods, un tagad mums jāmaksā rēķins e, un jādomā politikā. Es domāju, ka mēs esam saņēmuši ļoti labi detalizētu informāciju, un nākotnē, nākamajā sanāksmēs, mūsu rīcībā būs arī dokumenti, es ceru, kur mēs varēsim lasīt pētījuma autora viedokli Eh, bet vairāk detaļas būtu vēl labāk, tad mēs varētu produktīvāk strādāt. Preciso solo che i documenti sono stati distribuiti a tutti i membri già due settimane fa, ma per quelli che l'hanno richiesto. Paldies, dokumenti tika izdalīti, bet jebkurā gadījumā tie tiks izplatīti atkārtoti. Komisijas pārstāvim vārds. Paldies. Es uh, neatkārtošu jau teikto attiecībā uz eh, Eiropas Savienības kompetences ierobežojumiem šajā jomā un 345. pantu. Es vienkārši vēlējos norādīt, ka noteikumi nav mainījušies. Un tas, ko mēs teicām mūsu iepriekšējā atbildē, uz uh, lūgumu rakstu joprojām ir spēkā. Mūsu pamatojums rīcībai ir kritēriji, un kad runa ir par īpašumtiesību aizsardzību, tad daļa no politiskajiem iestājas kritērijiem, tiem ir jāpanāk atbilstība un īpašumu atgūšanai ir eh, jānotiek gan balsoties uz politiku, gan arī pārskatāmā un godīgā veidā, tiesiskā veidā. Un te ir runa arī par ekonomiskajiem uh, iestājas kritērijiem. Situācija, kad uh, nekustamo īpašumu situācija nav atrisināta, ir eh, šķērslis tirgus ekonomikas eh, funkcionēšanai un eh, iestājas kritēriju ievērošanai. Nediskriminējoša pieeja nekustamo īpašumu, īpašumtiesībām uzlabos uh, Eh, produktivitāti lauksaimniecības eh, nozarē un citās. Un eh, galu galā fundamentāls pamats tirgus ekonomikas darbībai ir arī skaidras, saprotamas īpašuma tiesības. attiecībā uz nekustamo īpašumu, jo tas bieži vien kalpo kā ķīla aizdevumiem, investīciju, investīcijām un, un citiem mērķiem. Un tas ir iemesls, kāpēc vajadzētu risināt neskaidrības eh, īpašuma tiesību jomā. Es vēl varētu īsumā izteikties par jaunākajiem notikumiem nekustamo īpašumu atgūšanas jomā Balkānu valstīs un Kosovā. Uh, Bosnijā un Hercegovinā vēl nav uh, tāda skaidri definēta juridiskā ietvara. Valsts līmenī kavēšanās rodas uh, dažu opozīcijas uh, partiju dēļ, kas apšauba Bosnijas un Hercegovinas parlamentārās asamblējas konstitucionālo kompetenci, tās tiesības pieņemt tiesību aktus e, īpašumu īpašuma atgūšanas jomā. Runājot par Sērbiju, tā grasās pieņemt atgūšanas likuma atsevišķu versiju, bet joprojām nav ievērota virkne nosacījumu ilgtspējīgam un saskaņotam risinājumam. Un mums ir informācija arī par problēmām Horvātijā. Ir eh, joprojām atvērti gadījumi ar kavējumiem gan kompensāciju procesā, gan atgūšanas procesā. Te darbojas tiesība akti vēl no 90. gadiem, un tie rada problēmas. Eh, Sērbijā pašreizējais tiesību aktu pamats eh, joprojām kalpo par bāzi finansēšanai un īpašumu atgūšanai. Ir neskaidrības par īpašumu privatizāciju un pastāv risks, ka var rasties uh, problēmas turpmākajos lēmumos attiecībā uz īpašumu atgūšanu. Runājot par Kosovu. Situācija šeit ir precīzi aprakstīta pētījumos. Kosovas eh, īpašuma aģentūra pārvalda procesa tehnisko fāzi, kura rezultātā jātiek atgūtiem īpašumiem. Kosovas nekustamo īpašuma aģentūra ir saņēmusi Eiropas Savienības finanšu atbalstu. Uh, un Kosovai un Serbijai ir jāsadarbojas eh, jautājumos, kas ir saistīti ar īpašumiem. Bez šādas sadarbības eh, nav iespējams nekāds būtisks progress. Pētījumos ir pareizi norādīts, ka īpašumu atgūšana ir eh, svarīga, un mēs jau dzirdējām piezīmi par Sarajevo procesu. Diemžēl tam nebija rezultātu, vismaz ne tādu rezultātu, kāda tika sagaidīta pēdējā ministru konferencē 25. martā. Tāpēc situācija joprojām ir strupceļā ar šīm valstīm. bet mēs eh, joprojām atbalstam mm, iesaistītās puses, lai būtu iespējams risināt nekustamo īpašumu problēmas. Mm, tostarp ir arī virkne projektu šajā jomā. Šķiet, ka ar to es arī varētu beigt savu runu. Paldies! Es došu vārdu lūgumu rakstu iesniedzējiem par Diasa kungam un ekspertiem. Divas minūtes katram nevairāk. Ļoti īs paziņojums, lai precizētu jautājumus. Mm, šis lūguma raksts attiecas ļoti konkrēti uz eh, tām īpašam tiesībām, kuras attiecas uz to valstu konfiscētiem īpašumiem, kas agrāk bija totalitāri režīmi. Komunisms bija šāds režīms, fašisms bija šāds režīms, un te ir runa tieši par šādiem režīmiem. Mēs izskatām Eiropas valstu prasības pret viņu pašu valstīm, proti Rumāņa lūdz īpašumu no Rumānijas, Bulgāri no Bulgārijas, un te nav runa par Rumāņiem, kas pieprasa īpašumus atpakaļ no Rumānijas vai kāda prasībām pret valstīm, kurās nekad nav bijis totalitāru režīmu, piemēram, Grieķiju. Tam vajadzētu būt pilnīgi skaidram. Proti, kādas eh, prasības mēs te atbalstām. Paldies! Grazie! Paldies! prima, quindi prego. Um, tagad tāpat, kā mēs jau iepriekš to darījām, tāda pati kārtība. Jā, paldies par diskusijām uh, kuri, kuras bija ļoti plašas, tāpat kā šis jautājuma lokus. Es jūs lūgtu saprast, ka mēs esam juristi, mēs neesam politiķi, un līdz ar to mums ir cita pieeja. Uh, mēs mēģinājām um, iebildums bija, kādēļ Bulgārija un Rumānija tika uzņemta. Uh, tur es nevaru izteikties, es atvainojos, jo mums tika dots uzdevums pētīt šīs valstis. Uh, mums šī lietu būtība nav zināma, bet mēs uh, ļoti centāmies diferencēt šo situāciju. Tātad Um, tātad uh, šīs uh, ap, vispārējās tiesības un valstis, kuras atrodās kādā citā attīstības stadijā, un Kosova un Serbija, kuras vēl ir attālinātas no šīs situācijas. Uh, Eh, tas nozīmē, ka mums arī mēs eh, saistījām to ar dažādu attiec, attīstības līmeni. Mēs nekādā gadījumā nevēlējamies to visu samest eh, vienā katlā. Tātad, kas attiecās uz reprivatizāciju, tad uh, tā ir droši vien terminoloģiska uh, problēma, jo karputlāža tas ir saistīts ar kompensāciju un reprivatizācija eh, tiek saistīta ar restitūciju. Tātad droši vien tā ir valodiska terminoloģiska atšķirība, bet eh, jums ir taisnība, eh, ka šeit ir ļoti strikti jādiferencē, un es jums tiešām arī priek piekrītu, kā jautājums par to, cik tālu uh, laikā mēs iestiepjamies ar savu pētījumu, tas patiešām ir diskutabls jautājums. Tātad uh, restitūcijas um, um, vērtējums pēc 45. gada, bet varētu runāt arī attiecīgajās valstīs par kādiem citiem periodiem. Bet tie ir politiski jautājumi, tie nav juridiski jautājumi jurists neatradīs uh, atbildi uz politiskiem jautājumiem. Tātad tik daudz. Eh, perdonatemi, do la parola al petente Motto, che... Eh, paldies. Eh, tad es labprāt dotu vēl Moto kungam vārdu. Es gribēju vēl arī pieminēt, ka šie divi miljoni upuri, tas ir ļoti iespaidīgs skaits, bet tas neatbilst uh, patiesībai. 200 tūkstoši tātad īpašuma atdošanas lūgumi ir tikuši iesniegti, un tas be, būtībā attiecās vairāk uz uh, lauksaimnieciskā apstrādājamo zemi, bet 50 tūkstoši ir tikai par nekustamajiem īpašumiem. Uh, un tad rēķinot uz šiem diviem miljoniem upuru, es nezinu, kā jūs nonākt pie šī skaita. Uh, Eh, tad es arī gribētu atgādināt, eh, ka 50. gada konfiskācijas bija pretrunā ar tā laikā esošo konstitūciju, līdz ar to tas bija pretiesiski jau toreiz, eh, un tas jau bija pretlikumīgi, tātad pret šo likumu. Mm, Eh, tur valsts eh, ieguva eh, šos īpašnieku titulus, kas bija pretlikumīgi. Tādu spriedumu ir teicis arī Ceikus cilvēktiesību tiesa, jo valsts ir pārdevusi lietas, kas tai nemaz nav piedarījušas. Tāpat arī kopiena tiesa ir teikusi, lai pieņemtu pēc iespējas ātrākā laikā mērus um, atgūt atpakaļ šos um, īpašumus bijušajiem īpašniekiem vai arī saņemt kompensāciju, tātad pēc iespējas ātrāk. Tā, tas ir formulējums no cilvēktiesību tiesas. Un cilvēktiesība tiesa uh, Uh, līdz ar to ievadīja uh, pilotu um, procedūru, uh, būs process pret Rumāniju, un Rumānija tiks uzaicināta atdot vai arī kompensēt. Arī ministru padomes, Eiropas padome 4. martā šajā gadā uzaicināja Rumāniju pieņemt mērus, lai šos ieteikumus realizētu dzīvē. Es gribētu atgādināt arī sekojošu. Šodien jau tika minēts, ka likums Eh, numur 1 2009. gada varētu risināt šo problēmu, bet ko, ko tur var darīt, jo pat Rumānijas eh, prezidents ir uzaicinājis konstitucionālo tiesu eh, šo likumu pārbaudīt, un var būt, ka tas būs saskaņā ar konstitūciju, bet četriem tiesnešiem bija tomēr cits viedoklis. Uh, un tie ir izteikuši atsevišķu lēmumu, kā 2009. gada likums, tātad bijušie īpašnieki ir e, bijis atsavinājums, un tas ir pret Eiropas konvenciju. Paldies! Mikela Salamo. Es vēlētos e, papildināt jau teikto par īpašumu atgūšanas tiesībām un kompensācijām saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem. Protams, ka būtu labi, ja būtu saprātīgs tiesiskais pamats, tas radītu īrnieku juridisko drošību, bet, kā mēs jau zinām, eh, cilvēktiesību nolīgumu grozīšana ir ilgs un sarežģīts process Un tomēr es ticu, ka starptautiskā kopiena un dažādās institūcijas pārvalda virkni instrumentu, ar kuriem tās var risināt īpašumtiesību jautājumus un mēģināt panākt lielāku taisnīgumu īpašumu atgūšanas un kompensācijas procesā. Eiropas cilvēktiesību tiesas jurisprudence tika pieminēta, Jā, tā tas ir, ka bieži vien nacionalizācija komunisma laikā nav uh, apspriežama racione temporis trūkuma dēļ, taču bieži viena sprieduma liecina, ka šis jautājums ir ticis plaši interpretēts. Proti, tas ir pieļaujams, ja ir bijusi kāda saikne ar tagadni vai ar laiku pēc konvencijas vai pirmā protokola ratifikācijas. Uh, Arī Eiropas Savienībā ir instrumenti, un te es vēlos atsākties uz komisijas pārstāvja paziņojumiem, un uh, šis pamats tiek piemērots. Tātad pastāv tiesiskais pamats, kur jau izmanto. Paldies! Grazie, Laura Stefan. Paldies, Laura Stefan. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Paldies priekšsēdētāji. Es došu vārdu savai kolēģei, jo es sapratu, ka tas ir vienīgais cilvēks, kurš var rezumēt mūsu komentārus. Yeah. Um... Paldies priekšsēdētāji. Šeit tika uzdoti divi metodoloģiski jautājumi. To uzdev godājumie deputāti. Pirmais, kāpēc tika izvēlēts tieši šīs valstis, un uh, kāpēc mēs nerunājam par Ungāriju, Čehijas republiku, citiem būtiskiem gadījumiem. Šeit atbildi ļoti vienkārši, lūdzu, tādi bija līguma noteikumi. Mums darbs tika dots saskaņā ar līgumu. Es labprāt būtu runājuši par Čehiju un par Ungāriju. Mēs ļoti labi zinām, kā tur darbojas viss, bet mēs nevarējām analizēt šīs valsts, jo mums līgums noteica to savādāk. Bet Mēs uzskatām, uztveram jūsu vārdus kā pamudinājumu strādāt plašāk, uh, lai palīdzētu tādām valstīm nonākt pie secinājumiem. Piemēram, Serbi ņemt, varbūt, ka varētu izmantot tādus instrumentus kā Ungārijā vai Čehijas uh, republikā. Tālāk jautājums par korupciju un iespēju īstenot institucionālā ziņā. Mēs runājām un pētījām to dažādās valstīs, tomēr tās ir vispārējās administrācijas eh, problēmas, arī eh, problēma, kas ir saistīta ar lēmumu pieņemšanu šajās valstīs. Korupcija un administratīvā kapacitāte nav saistīts tikai un vienīgi ar īpašumu restitūciju. Te ir arī citas īstenošanas problēmas, ir problēmas īstenošanā, kas ir saistītas ar atjaunošanu, un ir arī citi jautājumi. Eh, šeit ir, eh, šis jautājums ir dažādos virzienos, vai jūs eh, re, veicat restitūciju, vai arī neatjaunojat tiesības, problēmas no tā nemainās institucionālā līmenī. Mūsu ziņojumā ir runāts par kaut kas, kaut kas cits. Mēs runājam par šo valstu institūciju administīvo kapacitāti, un mēs nevarējām rakstīt ja pilnīgi par visu, mums arī nevajadzēja to darīt. Uh, Tomēr mums ļoti inspirē visi šie ieteikumi. Mēs saprotam, ka ir jāizdara salīdzinājums ar citām republikām, kaut vai ar Čehijas republiku un Ungāriju, bet mēs to nedarījām, jo tās nebija līgums. P paldies! Mēs dzirdējām kol kolēģu viedokli. Uh, Mēs nonācam pie secinājuma, ka šis lūgumraksts joprojām ir spēkā, tas nav slēgts. Mēs uzklausījām komisijas viedokli un uzklausījām arī ekspertus un uzskatām, ka ir nepieciešams padziļināt pētījumus un tāpēc būtu labi, ja mēs atstāsim detalizētu lēmumu nākotnē. Tas būs pēc koordinācijas, ko veiks grupu vadītāji, koordinātoru sanāksme. Bet tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas ir devītais punkts mūsu darba kārtībā. Mēs šo devīto punktu mēs atlikām no rīta cēlienu uz pēcpusdienu. Tas ir ziņojums eh, par faktu vākšanas misiju kampānijā. Un šeit es gribētu dot vārdu delegācijas vadītājam, kas Mākisa kundze, kas vadīja šo misiju, lūdzu. Pagājušajā nedēļā mēs devāmies uz kampāniju, mēs tur pavadījām divas pusi dienas, se, septiņi bija locekļā delegācijā, četri bija eksoficiāli un trīs bija oficiāli. Un mēs esam saņēmuši tik ļoti daudz petīcijas par atkritumiem sakarā ar to, ka Kamārijā netiek īstenot atkritumu direktīva. Un um, mēs saņēmām sūdzības par sadedzināšanas iekārtu darbību, par to, ka sadedzinātājs izmet daudz izmešus, tur ir ne nelegālas izgāstuves, e, sadedzināšanas iekārtu atkritumi tiek sviesti gaisā un ir arī neaizklātas izgāstuves. Un tā. Tā bija misija, uzdevums bija runāt ar iestādēm, ar ekspertiem un ar sūdzību iesniedzējiem. Es varētu dot tikai tādu provizorisku ieskatu mūsu secinājumos, jo ziņojumā mēs rakstīsim kopīgos secinājumus, bet ziņojums ir paredzēts tikai iznākšanai jūnija mēnesī. Un tā kāda tad mums iespēja radās? Iestādes sadarbojās ar mums ļoti labi. Visas iestādes pat arī ņemot vērā to, ka šo institūciju atrašanās vieta ir mainījusies. Un nesen ir notikušas vēlēšanas kampānijā un arī blakus esošajās provincēs, un mēs runājām ar reģiona priekšstādātāju, kurš stājās savā matā tikai pirms divām dienām. Sadarbība bija ļoti laba, bet eh, pirmajā dienā mums bija grūtības. Mēs lūdzām, lai dod piekļuvu presē. Mēs lūdzām, lai ļauj arī sūdzību iesniedzējiem ienākt eh, attiecīgajās vietās, kuras mēs pētīsim. Mēs bijām rakstījuši par šādu lūgumu mūsu misijas dokumentācijā. Tomēr pirmajā dienā preses pārstāvjiem netika ļauta piekļuve attiecīgajai vietai, un mēs pacēlām šo jautājumu aktuālā gaismā, un mēs teicām, ka netiek sniegta pietiekama caurskatamība, ne sūdzību iesniedzējiem, ne mēdījiem. Ja tāds turpināsies, tad mēs beidzam savu misiju. Bet laimīgā kārtā iestādes bija ļoti labvēlīgas, un nākamā dienā uzreiz presē tika dot atļauja iet uz attiecīgām vietām, un arī sūdzību iesniedzēji varēja to darīt, un pat uh, vietējo varas iestāžu pārstāvji arī, kas nekad nebija viesojušies minētajās vietās, tādu piekļuvi saņēma. Un mums radās tāds iespējas, ka uh, sakarā ar politiskām izmaiņa, sakarā ar to, ka mm, politiskie personāži ir mainījušies, jaun ieceltie cilvēki ir uzsākuši darbu gan provincē, gan reģiona, un tas varētu novest pie labām izmaiņām attiecīgi Eiropas Savienības regulas varētu tagad tikt īstenot savādāk. Un varētu būt, ka šeit iezīmēs jauns sākums, ka varētu atjaunot iztrūkstošo dialogu starp kampānijas iedzīvotājiem un iestādēm. Tālāk pieskaršos trim jautājumiem, kurus šodien gribētu jums e, izklāstīt. Pirmkārt, mēs konstatējām, ka nav konstruktīva dialoga starp iedzīvotājiem, e, kas iesnieguši sūdzības, un iestādē. Mēs konstatējām, ka nav bijis dialogs arī starp atsevišķiem līmeņiem valsts pārvalde. To arī varētu uzlabot, tā mēs rakstījām bet, kā jau es teicu, šo personāžu nomaiņa varētu norādīt uz jaunu sākumu. Ko mēs domājam ar šo dialogu trūkumu? Mēs apmeklējām izgāstuves, arī atkritumu sadedzināšanas iekārtas, mēs apmeklējām arī atvērtās izgāstuves, ja pilsētu mēriem netiek dota piekļuve iestādēm tāda veida, kas darbojas viņu teritorijās tad es teiktu, ka tiešām nav caurskatāmības un dialoga arī nav. Laimīgā kārtā jāsaka, ka šī misija tomēr ir novedusi pie izmaiņām. Uh, uh, uh, Access was granted to uh, Kāpēc? Tāpēc, ka ir sācies šis dialogs, līdz ar to daudzi bērni un arī vietējo iestāžu pārstāvji tika ielaist attiecīgajās vietās. Es uzskatu, ka dialogs ir ļoti svarīgs, jo tikai tādā veidā mēs varam veidot uzticības gaisotni starp pilsoņiem un varas pārvaldes iestādi. Un tikai tādā veidā ir iespējams īstenot arī atkritumu direktīvas, jo pilnīgi visi personāži šajā kontekstā ir nepieciešami gan pilsoņi, gan arī iestādes un mums radās iespējas, ka nedarbojas pilnīgi integrēts atkritumu apsaimniekošanas cikls šajā rajonā. Es šeit atkārtoju to, ko jau ir pasludinājis Eiropas tiesa, pieņemot lēmumu 4. maijā 2010. gadā, sakot, ka Itālija šobrīd nedarbojas saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Tā tad nav pilnīga atkrituma apsaimniekošanas cikla, un mēs konstatējam, ka varētu atrisināt divos veidos šo problēmu. Pirmkārt, jāsakārto ir sadedzināšanas iekārtas, un otrkārt, izgāstuves. Izgāstuves ir pagaidu risinājums katastrofas situācijā, un šis pagaidu risinājums ir pārtaps par kaut ko galēju un pat ļoti galēji. Mēs apskatījām Vesufio eh, Nacionālo parku, kas ir UNESCO globālā mantojuma sastāva. Un šajā Nacionālā parkā arī darbojas izgāstuve, kur tiek gāsti nešķiroti atkritumi. Es zinu, ka tas laikam bija domāts kā pagaidu risinājums, tomēr izskatījās kā diezgan galējs variants, un es ceru, ka iestādes tiks galā ar šo problēmu. Un tad vēl bija Vesuvija Nacionālā parkā vēl viena iestā, uh, izgāstuve. Bet uh, iestādes apgalvoja, ka šo otro izgāstuvi vairs neizmantošot. Tālāk nākamais jautājums par to, ka varētu uzlabot caurskatamību, ja netiek dota piekļuve ne ekspertiem, ne lūgumrakstiesniedzējiem, ne pēdējo varas eh, iestāžu pārstāvjiem. Uh, Tādā situācijā nav iespējams pārbaudīt datus, un ja nav caurskatāmības, tad jūs nevarat veidot dialogu, un tad jūs grozaties neusticēšanās ciklā tādā, kā mēs konstatējām kampānijā. Mēs redzējām arī pozitīvas izmaiņas. Mēs redzējām, kā sāk sadarboties iestādes, sūdzību iesniedzēji un eksperti. Un mūsu Itālijas kolēģi arī atzīmē, ka atkritumu jautājums ir bijis politizēts kampānijā, ar pirkstu rādot no vienas partijas uz otru. Un pamazām tomēr tas mainās. Te, cilvēks sāk saprast, ka tas ir universāls jautājums, kas attiecās uz visām partijām un uz visiem iedzīvotājiem, un es gribētu arī pabeigt savu uzrunu ar šā, šādā cerīgā gaisotnē. Paldies, Merkisa kundze. Vai kāds grib izteikties, lūdzu? Jā, nur noch eine <clears throat> kleine Ergänzung. Denn... Uh, Jā, vēl mazs papildinājums. Mūsu delegācijas vadītāji jau ir uh, pateikusi svarīgāko. Es domāju, ka dalībniekiem uh, tas bija ļoti iespaidīgs brauciens. Uh, Un es domāju arī, ka petīcijas komiteja uzreiz saņem informāciju un arī var izteikt savu spriedumu. Bija arī ļoti labi, ka bija tāda tēvētie neoficiālie kolēģi no Itālijas. Viņi drīkstēja piedalīties, un viņi daudz ko mums varēja paskaidrot. Bet eh, pats svarīgākais eh, manā skatījumā eh, laiks jau iet uz priekšu. Tātad es tiešām atbrīvojos no ilūzijas, domājot, ka šas atkritumu uzglabāšanas vietas ir tikai uz laiku. Nē, bet tas tomēr ir tāds vispārējs risinājums. Un es domāju, ka Tas ir saistīts ar, š, ar šo atkritumu uzglabāšanas vietu eh, koncepciju, un tad arī tika teikts, ja netiks eh, rasts risinājums divos gados, eh, tad tā būs tāds pats liktenis, kā atkritumu mm, uzglabāšanas vietas tātad tiks jau piepildītas, un tad vajadzēs veidot jaunas Eh, šeit būtu nepieciešams dialogs un caurskatāmība. Un pirmā kārtā mums vajadzētu arī atkritumu šķirošanas koncepcijas un arī uh, atkritumu mazināšanas koncepciju bet būtībā mūsu ceļojums tas bija panākums, un beigās, es domāju, tas bija pēdējā dienā ar uh, reģionālos pārstāvniecības uh, tāda tikšanās laikā. Tas nav viegls darbs, jo ļoti daudz lēmumu ir jāpieņem, un politika attiecībā uz atkritumu koncepciju, to jau jūt ļoti labi, un pilsoņi to sajūt. Eh, par ko es kļuvu domīgs, eh, bija daļēji arī cerība, eh, kur mūsu lūdzēji saistīja ar mums, un viņi bija ļoti priecīgi, ka mēs, kā Eiropas pārstāvniecība, esam ieradušies, un mums būtu jāizmanto šī iespēja kopējai dar kopējam darbam, lai mūs tiešām ņemtu vērā. Uh, Eh, lai mēs varētu arī realizēt šo kopīgi eh, izloloto risinājumu. Paldies! Eh, es vēlētos um, atgādināt arī sev un kolēģiem, kādēļ mēs esam braukuši uz kampāniju. mums bija jāskatās šīs atkritumu sadedzināšanas un atkritumu uzglabāšanas vietas, un tur bija runa par drošību un par vīdes aspektiem, kas attiecās uz sadedzināšanas iekārtu. Tad mēs tiešām varējām saprast, ka šeit ir runa par tehnoloģiski ļoti attīstītu iekārtu, Eh, kurai nav kaitīgas ietekmes uz vīdi. Es to gribētu īsi korģēt, ko teica Mertene kundze. Tātad eh, visi šie mm, noslāņojumi, atkritumi eh, ir teritorijās, kuras ir nacionāli svarīgas. Un tas nevar būt, ka pilsoņi kādā laika periodā, tad, tad Eh, tā pilnīgi bez nekā uzreiz pēkšņi var ierasties un eh, apmeklēt šīs vietas. Eh, daži simt cilvēki, ar kuriem mēs runājām, bet droši vien bija pat tūkstoši cilvēku, kuriem neatļāva apskatīt šīs uzglabāšanas vietas. Uh, Un tādēļ uh, valdībai vajadzēja pieņemt mērus, kā lūk šīs ir iekārtas, kuras ir nacionāli svarīgas, uh, un tādēļ tās ir uh, jāsargā no militāristu puses, un tādēļ um, mēs Rietumē Eiropas pārstāv bija nedaudz izbrīdījušies, ka tur ir militārās uniformās tērpti cilvēki, bet zaldāti. Uh, Viņiem bija mūs nedaudz jānomierina, jo pilsu, arī pilsoņus bija jānomierina, jo viņi redzēja šos cilvēkus uniformās un jānodod šī vēsts, ka lūk, te kāds sargā arī stāv mūsu interešu sardzē. Tātad drošība ir nodrošināta pilsoņiem un pasaules acu, acu priekšā e, to nebūtu jāslēpj e, kas atrodas netālu no urbāniem centriem. Uh, kad tur atrodas kaut kas, kas tur nu, neiederas. Un šis vitēlo apgabals, tas tam nedrīkstētu būt pieejamam. Um, apmeklētājiem. Tās nav pārejas perioda uzglabāšanas vietas, nē, atkrituma uzglabāšanas vieta ir viena, ir uh, atkrituma uzglabāšanas vieta, uh, Uh, un kampānijas pilsoņi. Uh, tādēļ arī vēlas iestāties par to, kā tiek būvētas jaunas dedzi, sa, atkrituma sadedzināšanas iekārtas. Uh, protams, tās iekārtas ir labi, bet mums ir nepieciešama atkrituma šķirošana, un tam ir vajadzīgs finansējums un kā Eiropas institūcijai uh, mums, protams, jāpatur prātā arī izmaksas, jo resursi nav neierobežoti. Mums ir jārod labākais risinājums. Paldies! Presidente, uh, Io per prima cosa volevo ringraziare il capo delegazione Merkens e tutti coloro che sono. Es eh, vēlētos pateikties arī delegācijas vadītājai, kā arī visiem runātājiem un debatētājiem, eh, kur šī apciemojuma eh, laikā ir iesaistījušies. Es esmu ne tikai Eiropas parlamentārietis, bet es esmu arī Neapolas iedzīvotājs. Man ir lepnums par to Un tas jau kādreiz bija arī demokrātijas piemērs, jo arī ārzemju apmeklētāji, parlamentārieši varēja gūt iespaidu par ļoti dramatisku situāciju uz vietas. Un tā ir vidusjūras galvaspilsēta. Tādēļ es vēlos pateikties par jūsu interesi. Un, protams, bija arī momenti, kad vislabāk gribēja galvu noslēpt smiltīs, un šis Neapols imiņš. Tas bija katastrofāls un ir ļoti grūti uh, to atkal vērst par labu, bet, protams, mums ir jākonstatē, ka divos gados situācija ir ļoti manām uzlabojusies un tikšanās laikā ar ekspertiem un ar institūcijām iestādēm mēs varējām secināt, ka ne tikai atkritumu šķirošanā daudz kas ir uzlabojies, e, to arī parāda skaitļi. Tātad 50% no atkritumiem tiek uh, savākti atsevišķi, un tas tikai gada laika periodā. Tātad tas ir skatāms ļoti pozitīvi. Mēs arī runājām ar kampānijas provinces pārstāvjiem un saņemam informāciju. par atkritumu sadedzināšanu, un es domāju, ka ir pamats cerībām, Eh, mums eh, kampānijas pilsoņi, eh, mēs viņiem esam kaut ko solījuši. Mēs solījām, ka viena gada laikā petīcijas komitejas pārstāve atkal būs atpakaļ kompānijā, kampānijā, lai aplūkot, kas pēdējos 12 mēnešos ir noticis, lai um, arī ziņotu pilsoņiem. Un arī, lai skaidri parādītu, ka viņiem varētu būt atvieglot. Par šo lietu ir atbildīga arī province un pat arī Eiropa. Un Eiropa patiesi arī vairāk dos savu ieguldījumu atkritumu savākšanā un pārstrādē. Es domāju, ka tas tiešām bija svarīgi. Es pateicos arī prezidentam Macone, ka uh, viņš ir uh, izstāstījis šo situāciju kampānijā un parādījis to tik dramatiski, jo Eiropa jau nav tik tālu. Uh, Uh, un ja mēs uh, saucam Eiropu, tad Eiropa arī dodas uh, palīgā, un tas viss bija ļoti iedrošināši, un ja arī ļoti daudz cilvēku nav piedalījušies Eiropas parlamenta vēlēšanās, tad ir piemēram dažas komitejas, kā piemēram petīcija komiteja, ir tā, kura tieši darbojas pilsoņu labā un cenšas palīdzēt tīri praktiski ka arī šo delegāciju dalībnieki vēlreiz varbūt par saviem līdzekļiem tagad brauks uz kampānijas reģionu, lai aplūkot, kas noticis nākošos 12 mēnešos. Eh, eh, šķiet, ka neviens vairs nevēlas izteikties. Es tikai vēlētos norādīt, ka tā ir pirmā viedokļa apmaiņa par eh, misiju uz kampānijas reģionu, kas notika pagājušajā nedēļā. Delegācija izstrādās arī rakstisku ziņojumu, kur mēs ceram pieņemt jūnijā. Merkis kungs atgādināja mums, ka kampānijas reģiona prezidents, ar kuru mēs tikāmies, uh, ir uh, iecelts tikai nesen, bet uh, ar jūsu piekrišanu es, uh, es vēlētos teikt, ka tiks. Uh, norīkot personu, kas uh, nodarbosies ar šiem jautājumiem. Un uh, Šobrīd kompānijas reģiona amatpersonas nevarēja neko daudz paskaidrot, jo tās bija tikai nesen uh, sākušas savus darba pienākumus. Es pavisam noteikti piekrītu Merkesa kungam attiecībā uz to, ka tās problēmas, ko mēs skatījām, nebija no patīkamajām. Un uh, es uh, Vēlētos norādīt, ka bija, ir, ir jāpiemēro stingri noteikumi, lai varētu tikt galā ar šīm problēmām kampānijas reģionā. Un eh, ļoti iespējams, ka daudzas lietas nebija tikušas saulēcīgi un pareizi formulētas. Eh, tostarp arī ir jārīkojas saskaņā ar ļoti stingriem kritērijiem un kritērijiem mūsu uzņēma kampānijas reģionā ļoti labi, gan iedzīvotāji, gan eh, žurnālisti. To var eh, apliecināt. Pamatā iedzīvotāji var uh, Um, var, var, var novērot arī to, ka tiek uh, ievēroti noteikumi un situācija. Protams, uh, situācija dramatizē tas, ka šī gada 4. mārtā tika mm, pieņemts uh, ar atpakaļējošu datumu tiesas, uh, tiesas spriedums līdz 2007. gada jūlijam. Un uh, visi šie dramatiskie notikumi uh, Arī, arī eh, tos mēs skatījām, bet mūsu uzdevums bija eh, konstatēt, kas tad ir noticis pēdējo divu ar pusgadu laikā un kādi pasākumi ir eh, veikti, lai, lai uzlabotu situāciju. Daudz, daudz notikumu ir bijis ne visu ir izdevies uh, atrisināt no tām problēmām, kas iedzīvotājiem rada bāžas attiecībā uz vīdas aizsardzību, veselības aizsardzību, un, uh, protams, ka ir arī attiecīgi dokumenti, informācija vēl ir jāpārbauda, bet mums visiem ir uh, radies iespējas par kampānijas iestādēm, kā par gatavām sadarboties, un to arī Merkes uh, mums apliecināja. Korcolino kungs šķiet arī kaut ko vēlējās teikt. Jā, atvainojiet, ka es ierados ar novēlošanos, eh, mana lidmašīna kavējās. Es nu pat eh, no priekšsēdētājas eh, dzirdēju viedokli, kuram es varētu piekrist. Proti, Pastāv daudz bāžu, tās ir pauduši mūsu satiktie iedzīvotāji, to vidū tika minēta korupcija. Dienvidu Itālijai tas ir ļoti būtisks problēmas. Un, un te ir jārunā nevien par iekšzemes atkritumu pārvaldību, bet arī uh, citiem atkritumu un piesārņojumu veidiem, mēs redzam, ka situācija pēdējo dažu gadu laikā ir pasliktinājusies un ir jāveic pasākumi. Vietējās kopienas arī veic pasākumus, eh, pieliek milzīgas pūles. Manuprāt, Eiropai vajadzētu atbalstīt šos centienus, uzraugot notiekošo, atbalstot centienus un aktīvi reaģējot uz notiekošo. Mums ir jāpārliecinās par to, lai turpmāko mēnešu laikā tiktu panākts progress un lai vairs neveidotos tāda ārkārtas situācija. Atkritumus nevajadzētu izmest vidē, tā lai tie šo vidi iznīcinātu, un mums ir jāpārliecinās, eh, jānodrošina, ka tiek pārtraukta novecojušu tehnoloģiju izmantošana. Te ir divi pamata aspekti. Mums vajadzētu samazināt atkritumu rašanos. Tā patiešām ir liela problēma. Tas nozīmētu gan kultūras, gan uzvedības izmaiņas. Un mums arī ir vajadzīga atkritumu savākšanas un likvidēšanas sistēma, kas darbos iespējami efektīvi arī ekoloģiskajā ziņā. Uh, ir jānodala arī atšķirīgi atkritumu veidi, un par to ir jārūpēs vietējām un uh, reģionālajām iestādēm. Pastāv arī milzīga komunikācijas problēma ar iedzīvotājiem. Tā ir bijusi jau vairākus gadus, un mums ir jācenšas uzlabot situāciju arī šajā jomā, jo, jo problēmas un arī steidzamas problēmas ir arī šeit. Sabiedrības veselība tiek apdraudēta. Uh, Ir vajadzīga demokrātiska dalība, caurskatāmība. Cilvēkiem ir jāsaprot, eh, ko tad īsti dara var iestādes, un tāpēc ir vajadzīga komunikācija. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu misija bija vajadzīga un noderīga, un pēc eh, noteikta laika mums vajadzētu tur atgriezties, lai pārliecinātos, ka iedzīvotāji piedalās procesos un arī iestādes piedalās procesos, lai uzlabotu situāciju un sasniegtu mērķus. Tad es uzskatu, ka misija bija ļoti noderīga Paldies un uh, atvainojiet, ka es ierados tik vēlu, Gacelīno kungs, paldies. Es nezinu, vai kāds no komisijas vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka jūs jau pateicāt pašu svarīgāko. Man nav nekāda īpaša informācija, ko vēl piebilst. 4. martā 2010. gadā tiesa ir pieņēmusi attiecīgo lēmumu, par to mēs jau runājam. E, tālāk e, mēs esam sūtījuši arī ziņu visām dalību valstīm e, sakarā ar šo lēmumu, ka ir jāsakārto arī sistēma, tāpat kā tas ir jādara arī Itālijai. Un tagad mēs gaidām attiecīgo atbildi. Mm, mēs gaidām atbildi no Itālijas, kādā veidā Itālija plāno sakārtot uh, attiecīgo apkritumu, atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Lisabonas līguma ietvara. Komisija tagad ir jāveic pātrinātā procedūra. Ir 200 60. pants un nu, attiecīgi ir jāsakārto šī situācija. Grazie anche rappresentante della Commissione, quindi possiamo chiudere. Paldies komisijas pārstāvim. Un tad mēs varam iet pie nākamā punkta. jeb kāds, es, nu, es nezinu, kā mums ir, bet laikam man jau ir sen jārunā. Numero 15 è stato. 16. punkts mums ir. Mēs vienojamies no rīta, ka mēs 15. to atliksim uz kādu citu reizi. Koordinātori par to lēma. Tālāk 16. punkts lūguma raksts, ko ir iesniegusi Natālija Gonzāles. Lūguma raksts iesniedzēja nav klāt, tāpēc es došu vārdu komisijas pārstāvi. Paldies priekšstādētāji. Vispirms eh, es gribētu runāt par 16. līdz 20. Tur ir viss par gaisa piesārņošanu un attiecīgi dalību valstu un komisijas rīcību, kā cīnīties pret eh, šo piesārņojumu, gaisa piesārņojumu. Es varbūt no sākuma paskaidrošu to, ko komisija dara šai ziņā vispār, un pēc tam konkrēti par atsevišķiem gadījumiem. Vai tas būtu pieņemams, jābūt pieņemams labi. Tālāk par daļiņām. Piesaņojuma daļiņām no 2005. gada ir palielināts šis limits, un to tālāk apstiprina arī 2008. gada direktīva, un dalībvalstīm līdz 2011. gadam vēl tiek dota iespēja sasniegt attiecīgi jauno noteikto robežvērtību. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. 250 tūkstoši cilvēku katru gadu mirst no dēļ gaisa piesārņojuma, dēļ PM10, kā mēs saucam šīs daļiņas. Un komisija ir uzņēmusies cerīgi sekot robežvērtību ievērošanai. Un ir veselīgi pasākumi, kas jau veikti, arī pārkāpuma procedūra ir uzsākta. Šīs procedūras ir dažādā fāzē, jo šeit ir papildus norma, tagad papildus laiks tiek dots, un komisija izvērtē dalību valstu paziņojumus dalībvalsts lūdz, lai piešķir termiņu pagarinājumu. Un tagad tas ir vispārīgais, un tagad runāšu par konkrētām direktīvām un centīšos paskaidrot, kā tas ir darbojies katrā konkrētā dedījumā. 265. lūgumraksts. <clears throat> Tur ir lūgumraksts par rūpniecisko troksni un gaisa piesārņojumu blakus tērauda rūpnīcai mums ir jākonstatē, ka pat 2008. gadā <clears throat> joprojām PM10 robežvērtības ir pārsniegtas. Šeit laika pagarinājums nav lūgts, un komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru jau pirms kāda laika, un tagad 22. martā mēs izsniedzām tādu <clears throat> paziņojumu kur mēs rakstam un koncentrējam, ka PM10 daļiņu koncentrācija ir pārsniegta, un tagad gaidam atbildi no attiecīgās eh, dalībās, tas ir no Spānijas par PM10 daļiņu robežvērtību pārsniegšanu. Vēl jāatzīst, ka šī problēma ir saistīta ar šo robežvērību pārkāpšanu pie tā raud rūpnīcas, un rūpnīca ir, I, ir IPPC atļauja. Un neraugoties to, ka šī atļauja ir, tomēr ir negatīva ietekme uz situāciju apkārt uzņēmumam, tā tad vajadzētu izvērtēt arī šo par troksni. Jāsaka, ka trokšņa kartes tagad arī ir iesniegtas beidzot, un pieprasītais rīcības plāns, kas saista identificētās problēmas no trokšņa kartes ar konkrētiem pasākumiem. Šo saikni starp problēmu un pasākumu vēl ir jāizvērtē. <clears throat> Šī situācija tiek analizēta, bet iepriekšējā analīze provizoriskā rāda, ka rīcības plāns nav iesniegts, un ja tas tā ir, tad mums vajadzēs rīkoties ļoti noteikti, lai nodrošinātu rīcības īstenošanos. Tas ir par 265. lūgumrakstu. Io le chiederei magari anche di procedere con la successiva. Un tagad ar nākamo lūgumu rakstu. Vai jūs arī man varat apstiprināt, ka jūs par to esat atbildīgs, eh, kā komisijas pārstāvis, ir runa par līdzīgu lietu, varbūt tad mēs varam kopēji pārbaudīt šo petīciju. Labi, par nākamo lūgumu rakstu. 831. Jā, šeit ir arī pārsniegtas PM10 daļiņu vērtības blakus rūpnieciskam uzņēmumam. Šajā gadījumā šim uzņēmumam nav IPPC atļaujas, bet situācija ir savādāka. 2008. gadā tomēr ir panākta atbilstība, un mēs uzskatām, ka šeit šajā gadījumā vairs netiek pārkāpta Eiropas Savienības likumdošana par gaisa kvalitāti, bet eh, mēs starplaikā esam mainījušies ar informāciju ar Spānijas iestādēm, lai nodrošinātu, ka gaisa kvalitāte joprojām tiek uzraudzīta, jo logumrakstīja iesniedzējs eh, norāda, ka robežvērtību pārkāpšana tiek mērīta vienā konkrētā punktā, un šāds pārsniegums nekad nav paziņots komisijai. Mēs esam pārbaudījuši vēlreiz šīs normas, proti, ka vajag nevienā punktā mērīt, bet visā teritorijā. Tagad viņi rīkojas tieši tā, un atbilstība ir panākta, un es ceru, ka uh, viss būs kārtībā, vai arī attiecīgi mēs saņemsim informāciju un atspoguļosim to ziņojumā. Nākamais lūgumraksts. Good afternoon. I would take a uh, point. Es runāšu par 18. punktu. Tas ir lūgumraksts numur 1459 no 2007. gada par rūpniecisko piesārņojumu. No, no, eh, volevo aprire il dibattito, ho fatto abbinare le due petizioni precedenti perché erano sullo stesso tema. Es vēlējos vienkārši apvienot divus lūgumrakstus, jo tās ir līdzīgas. Un ir viens komisijas pārstāvis, kas atbild par abām, abiem, bet es gribētu sākt debatu par šiem abiem lūgumrakstiem pirms pāriet pie nākamā, kas vēlas izteikties. Eh, kolēģi Maja. No, došli, Paldies priekšsēdētāji. Es tikai gribēju pateikt, ka Lūguma rakstī numur 16 un 17 ir atstājami atklāti, jo, kā jau komisija pati ir norādījusi, runājot par 16. lūguma rakstu, tajā runa par vēl neatrisinātām problēmām, un 17. lūguma raksts. Nu, veiktie mērījumi Alkanjeses pilsētas apkaimē. Tiem ir vajadzīgas vēl atgriezniskā saite no komisijas, tāpēc es vēlētos, lai šie abi lūgumraksti paliek atvērti. Nākamais uh, kolēģis. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos izteikties par 16. lūgumu rakstu, par kuru savus komentārus izteica arī komisija. Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju šķiet, ka būtu pareizi to atstāt atklātu, bet ir veikti koriģējošie pasākumi, lai mazinātu trokšņa piesārņojumu. Un eh, šie pasākumi pilnībā darbosies eh, jau 2010. gada jūnijā. Tāpēc man šķiet, ka mums vajadzētu atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu, bet kad eh, visi koriģējošie pasākumi pilnībā darbosies un kad tos būs ieviesušas reģionālās iestādes un padarījušas saistošas uzņēmumam, uh, Viņiem ir uh, termiņš 2010. gada jūnijas šo pasākumu ieviešanai, tad mums vajadzētu atgriezties pie šīs tēmas, lai pārbaudītu, vai vēl ir vajadzīgs paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu. Runājot par gaisa piesārņojumu aspektu, komisija izmanto datus no 2008. gada, bet manā rīcībā ir informācija, kas liecina, ka pirmām kārtām uh, pēdējo triju gadu laikā ir ievērojami samazinājies piesārņojuma līmenis gan to dienu skaita ziņā, kad limiti ir pārkāpti, gan arī gada daudzuma ziņā. Pēdējo pāris gadu laikā mm, mērījumi četrās mērījuma stacijās liecina par to, ka PM10 rādītāji nepārsniec gada vidējos rādītājus, un eh, runājot par eh, dienas rādītājiem, ir pieļaujami rādītāji, kas pārkāpj normu 35 dienu apmērā. Līdz ar to rādītāji ir diezgan labi. Es nezinu, vai e, komisija jau ir izanalizējusi šo trokšņu karti, bet e, manā rīcībā esošā informācija īsti nesaskan ar komisijas teikto, ja vien es neesmu ja vien te nav kādu pārpratumu. Vai komisija vēlētos atbildēt? Šķiet, ka vairs neviens negrib izteikties. Okay, thank you. Sorry. Was... Labi, paldies. Es raudzījos uz priekšsēdētāju, saka runātājs. Tikai neliela remarka. Es arī atbalstu šo ideju, ka lūgumraksts paliek atvērts. Es ceru, ka komisija turpinās strādāt ar šo dosie. Sekos, kā tiek īstenoti pasākumi, jo tiešām ir dati par 2008. gadu, tie ir profesorski dati, un tagad mums ir 2010. gads tas laiks iet, un šeit ir runa par gaisa piesaņotību, arī attiecīgi par cilvēku veselību, un vajadzētu varbūt saņemt kāds jaunākus datus, lielāko pārliecību. Un Tāpēc es domāju, ka šis lūgumrats ir jāatstāj atvērts un vajadzētu saņemt jaunus rādītājus, kas varētu mums izdarīt, kas ļauts izdarīt mums secinājumus, kas ir vairāk vērsts uz nākotni. Paldies komisijai vārds. Paldies runājot par eh, pirmo komentāru. Kā jau es teicu, mēs vēl izvērtējām sniegto informāciju par trokšņu piesārņojumu, tāpēc es vēl nevaru šobrīd par to izteikties. Runājot par gaisa piesārņojumu, jā, es nedaudz saīsināju savu prezentāciju. Ir bija vērojami uzlabojumi attiecībā uz piesārņojuma līmeņiem. Uh, Diemžēl 2008. gada dati ir jaunākie dati, ko mēs esam saņēmuši no dalību valstīm. Pērnā gada datus mēs saņemsim līdz septembra beigām. Un komentējot eh, pēdējo piezīmi, mēs uzskatām, ka saulēcīgāk saņemta informācija, pat provizoriska, varētu ievērojami palīdzēt mūsu politikas darbā, arī eh, dalību valstu apmaiņas līmenī. Un uh, Tāpēc eh, mēs ceram ar tiesību aktu palīdzību panākt, ka šis informācijas apmaiņa notiks saulēcīgāk un iestādes varēs gūt no tās lielāku labumu. Paldies! Mēs uh, paturēsim šīs, šos abus lūgumrakstus atvērtus. Uh, un raudzīsimies, ko varam darīt to labām. Bet tagad pāriesim pie 18. lūguma raksta numur 1459 2007. Lūguma raksta iesniedzēja nav šeit, tāpēc došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies priekšsādātāji. Šis lūgumraksts attiecas uz rūpniecisko piesārņojumu Triestas reģionā. Un te ir runa par Triestas jūras reģiona piesārņojumu, jo īpaši servolas rūpnīcu tērauda tēra lietuvi un uh, notekūdeņa attīrīšanas iekārta. Un uh, es gribētu izteikties par trim direktīvām - pilsētas atkrituma apsaimniekošanas direktīvu, IPNK direktīvu un direktīvu par komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Uh, Runājot par pēdējo jau ir sākta pārkāpuma procedūra pret Itāliju saistībā ar nepakļaušanos šīs direktīvas prasībām, tāpēc eh, lūguma raksta iesniedzēja bažas attiecībā uz ūdens attīrīšanas iekārtas, eh, iekārtām ir, eh, ir izskatītas. Es gribētu vēl izteikties par gaisa piesārņojumu. Uh, pastāv jau atklāta, atvērta pārkāpuma procedūra arī šajā jomā. Un runājot par eh, IPNK direktīvu, mm, notiek eh, divpusēji pasākumi. Komisija ir pieprasījusi informāciju no Itālijas eh, attiecībā uz šo direktīvu. Itālija ir apstiprinājusi, ka Šeit ir vajadzīgās atļaujas, kas izdotas atbilstoši IPNK direktīvai, un ir arī pārkāpuma procedūra pret Itāliju kopumā, jo nav vērojams pietiekams progress attiecībā uz atļauju izsniegšanu dalību valstī, bet tā kā šai iekārtai ir atļauja, tad tā vairs neietilp šajā aptvērumā. I, Itālija ir norādījusi, ka ir veikti pasā, pietiekami pasākumi, bet eh, pārkāpuma procedūrai atbilstoši ir vajadzīgi vēl stingrāki pasākumi, un mm, eh, īkārtu paredzēts bija slēgt 2009. gadā saskaņā ar pārkāpumu procedūru. Paldies, saka priekšsēdētāji, vai kāds vēlējās izteikties? Ja nē, tad. Uh, Mm, šķiet, ka arī šis lūgumraksts ir jāatstāj atvērts. Mm, pārkāpuma procedūras un komisijas uzraudzība vēl turpinās, tāpēc atstāsim to atvērtu. Tagad pāriesim pie 19. lūgumraksta. Tas ir lūgumraksts numur 1070. Iesniedzēja nav šeit, tāpēc atkal došu vārdu komisijas pārstāvim. Here, uh, the, the... Paldies, priekšsēdētāji. Šim lūgumrakstam ir diezgan lokāla nozīme. Šeit ir problēma, ka ir ļoti dzīves attiksme uz kādas ielas, rezultātā ir ļoti augsta daļiņa koncentrācija un arī ļoti daudz liela putekļu koncentrācija gaisa. Arī vibrācija, troksnis un tā. Tāda lūdzu ir lūgumraksta ideja. Komisija ir šeit pētīja divas lietas. Pirmkārt par troksni. Tā kā šis ceļš nav tāds ceļš, kas būtu jāregulē ar trokšņa direktīvu, tātad to nevar regulēt ar Eiropas Savienības likumdošanu, tas nu ir skaidrs. Un par gaisa kvalitāti. Es aicinātu jums atcerēties to, ko es teicu mūsu sarunu sākumā par PM10, lai gan tā ir lokāla problēma. Viss eh, teritorija, viss rajons apkārt šai vietai vispār cieši no ļoti augstas PM10 daļiņu koncentrācijas. Bulgārija ir rakstījusi par šo konkrēto teritoriju, lūdzot arī pagarinājumu, lai sakārtot situāciju un iekļautos normatīvos, bet Komisija izpētīja arī pasākumus, ko veikusi Bulgārija, bet eh, tie nav adekvāti, un mēs uzskatām, ka atbilstība tādā garā nevarēs sasniegt līdz 2011. gadam. Un eh, šis lēmums tika izdots nesen. Un eh, līdz Līdz ar to mēs arī uzsākām šo procedūru, lai rīkotos vienlīdzīgi pret visām valstīm, kur līdzīga problēma ir konstatēta. Paldies. Vai kāds gribētu kaut ko teikt? Ja ne, tad šeit situācija ir līdzīga iepriekšējiem gadījumiem. Un no mūsu puses mums ir jāuzrauga komisijas darbs Tālāk nākamais lūgumraksts lūdzu komisijā vārds. 553. 20. Tā nav vietējā problēma. Tas ir, lai aizsargātu vašas iedzīvotājs, lai viņi neciestu no daļiņām, arī no NO2, slāpekļa dioksīda, sērdioksīda. Un šeit es gribētu atsaukties uz eh, to, ko teicu sākumā, Varšavā. M10 robežvērtības ir pārsniegtas un slāpekļa dioksīda robežvērtības stājas spēkā šogad. Un tad mēs arī zināsim nedaudz vēlāk, vai septembrī 2011. gadā arī šī ir vērtība būs pārsniegt, bet par daļiņām Polijas iestādes ir informējušas komisiju par to, kā tiek plānot sakārtot gaisa kvalitāti Varšavā, bet komisija ir izvērtējušo un saka, ka tas nav adekvāti. Un mēs uz, uzstājam, ka ir jāievēro trīs normas, kas ir direktīvā. Pirmkārt, pasākumi, vai tie bijuši adekvāti pirms 2005. gada, vai ir izpildīti ārējie nosacījumi, klimats un tā tālāk, un trešais vai pasākums ir pietiekams, lai nodrošinātu atbilstību līdz 2011. gadam. Šie trīs kriteriji ir jāizpilda, un līdz ar to komisija turpina savu procedūru, un šis lēmums jau ir stājies spēkā arī agrāk, tāpēc, ka polijas iestādes nebija laiks informējuši par, visiem, pār, par visām pārsniegtajām vērtībām. Pasenārto kungs. Es tikai gribētu pieskarties vienam aspektam, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs tām valstīm, kas nesen ir iestājušās Eiropas Savienībā. Ja direktīva kā tāda ir jauka, tad īstenošanas process klibo, un tas ir ne tikai Polija un ne tikai Bulgārijā, bet arī citās vietās. Un, starp citu, Rumānijā arī problēma ir tāda pati. Vispirms ir eh, problēma eh, ar regulas un standartu īstenošanu, un tad jautājums, cik droši var paļauties uz tiem datiem, uz tiem paziņojumiem, kas tiek sniegti komisija. Ja pēkšņi atkal mēs caur lūgumu rakstiem atklājam, ka kaut kas nav atbilstīgi, caur citiem kanāliem mēs konstatējam, ka kaut kas tiek pārkārts tas, kā iestādes, kā valdības īsteno Eiropas likumus, tas joprojām ir apšaubāms un ļoti vājš veids, un tieši tāpēc iedzīvotāji ir noraizējušies gluži tāpat kā ar bioloģisko daudzveidību. Es ļoti labi zinu, ka Rumānijā ļoti daudzās vietās Eiropas noteikumu īstenošana ir ļoti vāja un beigu beigās Eiropas pilsoņi apsūdz gan komisiju, gan parlamentu, dodot savus dažādus, dažādos argumentus un saka, ka kaut kas nav pareizi. Vairs neviens neko negrib teikt, tad atstāsim šo lūgumu rakstu atvērtu. Proseguiamo con la petizione. Um, tad pie nākamā lūguma raksta. Tas ir numur 21, 1066, 2008. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija ir konstatējusi, ka Brītu atklātā universitāte kur notiek uh, tālmācība, tur ir konstatēta diskriminācija sakarā ar uzņemšanu šajā universitātē. Un tiek prasīta augstāka cena no tiem, no, no tiem es, cilvēkiem, kas uh, dzīvo kontinentālā daļā īrijai, īrijas um, studentiem prasa augstāku samaksu un citiem atkal zemāku. Rezultātā komisija to visu pārbaudīja un konstatēja, ka augstākās izglītības finansēšana apvienotajā karalistē balstās uz noteiktiem kritērijiem, un šie kritēriji ir saistīti ar studentu skaitu, kas tiek uzņemti universitāte. Uh, finansējums Šis darbojas dažādās universitātēs, tiek prasīta samaksa no atklātās universitātes studentiem, kas darbojas tālmācības formā. Un nevienmēr uzņemties studenti saskan ar attiecīgiem kritērijiem, kas tiek pārsludināti. Rezultātā kritērija ir dažāda, un tāpēc arī no atsevišķām kategorijām prasa vairāk. Tad ir 20. un 18 pants, kur ir rakstīts, ka uh, visiem Eiropas iedzīvotājiem ir pilnīgi vienāds tiesības un nedrīkst diskriminēt atkarībā no uh, dzīvesvietas un tā tālāk. Un tālāk vēl līgumā ir arī kāds cits uh, līguma pants, kur ir rakstīts, ka nedrīkst diskriminēt arī tālmācības gadījumā. Lūk, šie trīs panti, un mēs tiešām uzskatām, ka šeit ir nevienāda attieksme, un tātad ir diskriminācija, kas valstās uz pilsonību. Un šobrīd notiek informācijas apmaiņas ap komisiju un attiecīgām komitālām iestādēm. Pagaidām es jums nevaru dot aktuālāku informāciju, bet komisija cer, ka Eh, apvienotā karaliste tomēr respektēs Eiropas tiesības un arī koriģēs šo situāciju otrajā semestrī. Venti. Oui, oui. Es arī gribu ko teikt. Eh, tad mums šī petīcija ir iesniegta 2008. gadā, un tagad mēs esam šodien. Šodien ir otra diena, 2010. gads. Un man rodas jautājums, cik daudz laika ir nepieciešams, lai sakārtotu šādu situāciju, kas ir būtībā ļoti skaidra. Te mēs rādam, te mēs konstatējam, ka ir pārkāpums, to ir konstatējusi komisija 208. 200, 2010. gads kāda ir mūsu efektivitāte, kā mēs aizstāvam Eiropas pilsoņu tiesību. Šis pētījums pārāda, ka komisijai tomēr ir jāspēj reaģēt ātrāk, efektīvāk. Komisijai ir jārīkojas pragmātiskāk, tas ir vienkārši nepieciešams, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim situācijā kā visos citos gadījumos. Mums ir milzīgi daudz dažādu skaidrojumu, un visi šie izskaidrojumi nebūtu nav tādi, ko no mums gaida Eiropas Savienības pilsoņi. Mm, non so se ho ben compreso, ma se l'appello era rivolto alla Commissione esecutiva mi associo a questo appello. Ehm, tātad tas eh, būtu uzaicinājums komisijai, un to es gribētu tikai atbalstīt. Jā, tātad es to pareizi sapratu, jā, tātad es atbalstu. Un tad pagaidīsim, kas šajās sarunās notiks. Un tad 683. Um, 2009. Tad vēlreiz vārds komisijas pārstāvim. Oui, euh, je suis audible maintenant. Donc cette pétition qui provient d'étudiants itali italiens. Ja, šī ir petīciju, ko esam saņēmuši no Itālijas studentiem. Studenti sūdzas, ka dažās dalībvalstīs nepietiekam augsti vērtē Itālijas universitāšu grādu kredītpunktus. Un tad ir sūdzība par ECTS kredītpunktu pārnesi. I, iesniedzējs raksta, ka viņam bija jāsaņem 300 kredītpunktu bet eh, kad viņš devās uz citām valstīm, kā piemēram Zviedriju, Dāniju un apvienoto karalisti, viņš saņem par to pašu 180 līdz 240 kredītpunktu un lūdzu iesniedzējs uzskata, ka, lūgumras praksīties uzskata, ka tas nav pietiekami. Eh, mums ir bijis milzīgs progress šajā jomā. Mēs izglītības jomā esam progresējuši ļoti daudz. Mums ir bijuši grūti gadi, bet tomēr mēs atvērām pārkāpuma procedūru. Šeit jāsaka, ka mums nav obligāta noteikuma, kas regulē šo jautājumu, bet mēs rakstījām, ka šis ir lēmums, kas ir jāņem vērā, iestādēm universitātēm ir jāņem vērā sava rīcība, attiecīgi ir jāmotivē kāds lēmums un arī jādod iespēju to izskatīt vai pārskatīt. Eiropā ir ļoti daudz universitāšu, un nevienmēr ir iespējams precīzi noteikt, kas kuram pienāks Tāpēc mēs aicinām lielāku caurskatamību, lai gan, kā jau teicu, mums ir ļoti liels progress jau panākts ar šiem punktiem, bet mēs joprojām nevaram garantēt to, ka students tiešām saņem to, ko viņš ir cerējis pēc visām kalkulācijām, bet no otras puses, tomēr šī kalkulēšana ir jāpielīdzina arī sistēmai, kas eksistē citās valstīs. Mēs saprotam šo grūtību, Un šeit ir vesela rinda lūgumrakstu parakstītāji, ļoti daudzi, un mēs varējām viņiem ieteikt ieskatīties vadlīnijās, jo tur ir ļoti skaidri viss skaidrots. Mēs indicējām attiecīgo lapas pusi, kur sīkāk apskatīts šis jautājums, tad rokas grāmatā otrā pielikumā, un arī tur ir iespējams atrast risinājumu. Ci sono interventi da parte dei colleghi? Jā, vai, jūs, vai kāds vēlas izteikties? Es eh, gribēju teikt, ka būtu ļoti svarīgi tomēr dot atbildi. Mēs dodam atbildi Eiropas pilsoni. Mēs esam būvējuši Eiropu mūsu pilsoņiem, un Eiropa man ir milzīga brīvības telpa, un šī brīvības telpa ir kaut kas tāds, kas ir ļoti tuvs mūsu sirdī, un ja mēs redzam atšķirības diploma atzīšanas ziņā, jo ļoti bieži mūsu lūgumrakstos uh, ir tieši šī tematika. Un tas nav iespējams, atšķirībai te nevajadzētu būt. E, šeit dalībvalstīm ir kompetence un ne tikai mums arī tomēr no savas puses ir jāatbalsta šī jautājuma risinājums, ir jādod pozitīva atbilde. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams sniegt šādu pozitīvu atbalstu mūsu jauniešiem. Io eh, condivido, condivido i rilievi della collega Gruni. E... Jā, es arī piekrītu šīm pārdomām, un jāsaka, ka šajā fāzē mums patiešām vajadzētu domāt par to, kā mēs rīkojamies ar šiem jautājumiem, jo šeit ir runa par novērtējumu. Tā ir citā diskriminācijas uh, forma. Mm -hmm Un tas ir um, nedaudz tomēr pārvietošanās brīvības ierobežojums, kurš ir nedaudz apdraudēts. Un, un tur mēs uh, varam teikt, ja tas taču nevar tā būt, ka komisijai nav jau gatavas atbildes, kā tikai lūdzu paskatieties šajā vai tajā interneta mājaslapā. Un es teiktu, varbūt atstāsim vēl šo lūgumu rastu atklātu, lai redzētu, ko mēs tomēr lietas labā vēl varētu darīt. Vai arī kolēģi domā, ka to vajadzētu tagad slēgt? bet tomēr es domāju, ka par šīm tēmām vēl vajadzētu uh, nedaudz padziļināt, pārdomāt. Tie jau ir divi lūguma raksti, kur ir līdzīgi. Vai mums ir jāslēdz? Nē. Uh, tad atstāsim atklātu pagaidām. Uh, un padomāsim koordinātoru lokā, kā mēs vislabāk varētu rīkoties. Es domāju, ka mēs rekordīsā laikā esam izņēmuši mūsu dienas darba kārtību un līdz ar to nonākam līdz noslēgumam un to slēdzam. Bet uh, kas attiecās uz uh, darba kārtības otro daļu, tad Aukenas kundzei vēl ir atklāts jautājums 32.